Good morning. Labrīt, kolēģi. Maconī kundze. Sa sapratās, sastapās ar problēmu, nevarēja ierasties. Viņa pavisam drīz būs klāt. No, everybody hears anyway. So I quite... Nu tā tad. Līdz ar to nedaudz te improvizēšu viņu aizstājot ar pirmo darba kārtības punktu. Pieņemsim tātad darba kārtību. Jāra kungs šodien nevarēja ierasties, viņš ir oficiālā delegācijā no Agri komitejas. Viņš līdz ar to ir mums paziņojis, ka diemžēl nevarēs ierasties. Balsošana sāksies tajā brīdī, kad ieradīsies Maconī kundze. Pirmā sanāksmes daļa būs saist, būs saistīta ar balsojumiem par ļoti svarīgiem atzinumiem, pēc tam sakos e, eh, diskusijas par Maconijas ziņojumu par ombudu, kas attiecas uz lūgumrakstu iesniedzēju klātbūtni šajā sanāksmē. Gribu jūs informēt, ka 11. darba kārtības punkts to liks priekšā Kasento kungs un Barbarino kungs. 12. darba kārtības punkts. To liks priekšā Pesko kungs un Sīfren kungs. Un interesanti, ka šeit tiks pārstāvēt arī Kipras prezidentūra. Kristoflī kundze tāpat nāks klajā ar paziņojumu, kas attiec uz 15. darba kārtības punktu. To prezentēs Marinēlas kundze un Bartucijo kungs. Varbūt esmu sajaukus, kurš no tiem ir kungs un kur ir kundzes. Ļoti atvainojos, ja tā. 16. prezentēs Rokovska skundze un Barskī kungs. Un 19. prezentēs Lopes Deuralda. 19. darba kārtības punkts kur būs klāt lūguma rakstiesniedzējs, tiks skatīts pēc 16. darba kārtības um, punkta. Nu, nezinu, kā vēl tagad jūs noturēt nomodā, ko vēl jums pastāstīt par šo brīdi. Nē, dziesmu nedziedāšu. To gan ne. Bet nedomāju, ka mēs varam sākt balsošanu. Lai arī jāsaka, arī man jādodas ātri prom, jo man pēc stundas jau jālido prom. Es nezinu gan, vai būtu politiski korekti sākt balsošanu bez priekšsādātājas. I know, we all know that. I have my own, oh, I understand that. Jā, es jūs saprotu, kolēģi, jā, bet es domāju, varbūt tomēr varam sākt balsošanu. All right, you agree. Labi, ja jūs visi piekrītat, tad mēs varētu sākt balsot bez priekšādātāja klātbūtnes. Labi, nu tad šīs būs man pilnīgi tāds pirmais, pirmā iespēja sākt vadīt balsošanu. Uh, what about me? Uh, well, uh, I vote as well. Compromise. Yes, yes, you vote as well. Okay. So we start with. Uh... Un tā tad sāksim ar ziņojumu par, par uh, lūgumrakstu komitejas darbību 2011. gadā. Un e, varbūt Čičester kungs kaut ko vēlas teikt? Nē, Čičester kungs nevēlas teikt neko, tāpēc varam sākt balsošanu. Paldies jums, Čičester kungs, par to, ka neko nesakāt. Tātad, sāksim. Pirmais kompromiss grozījums. Pa, Vai viss ir nobalsojuši? Vai man arī jāskaita balsis priekšādātāji brīnās? Vai viss? Kas par? Pret? Pieņemts. Uh, paragraph. Uh, no abstentions, I will say. Ak jā, arī man bija jāpavaicā, kas atturs. Neviens neaturs. Atvainojiet, ka tik. Uh, tik savādā kārtā vadu balsošanu, tā pirmā reize, kad to daru. Alright, paragraf 1 new. Tālāk. Pirmajā punktā A 51. grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts otrais kompromiss. Macaunī kundze ir ieradusies. Nē, nē, turpiniet vadīt balsojumu, saka Macaunī kundze. Tātad otrais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņems. Trešais kompromisa grozījums par With against. pret, atturs, pieņems. 3. pantā 59. Gro... 59. grozījums. 59. This, that was my... 59. Who is for? 59. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 60. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 61. par pret, atturas, pieņemts. 62. par, pret, atturas, pieņemts. 63. par, pret, atturas, pieņemts. 64 par, pret, atturas, Arī pieņemts. 65. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 66. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 67. par pret, atturas, pieņemts. 68. par, pret, atturas, pieņemts. 69. par, pret, atturas, pieņemts. 70. par, pret, atturas pieņemts. 71. par pret atturas pieņemts. 72. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret pret, atturs, pieņemts. Es atvainojos, noraidīts, noraidīts. Ceturtais kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Ninety-eight. Ninety-eight. I give you time to find. 98. grozījums, pašķiriet lapas uz priekšu, jā, 98. Par, pret, atturs, pieņemts. 99. divās daļās, pirmā daļa, tātad pirmā daļa. Par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, at, vēl vienreiz, kas bija par, pret. Pieņemts. Simtā, simtais par, pret. Laikam jāsaskaita balss. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad elektroniski par simto grozījumu. Something's wrong with it. Open the vote, but... Sākam balsot. Kurš tad te sāks? Kurš tad atvērs šo balsojumu? Jā, jā, nu gan laikam varam darbot, balsot. Viss darbojas. It has worked on me. How oh, it doesn't work. Ak, nē. Tomēr nē, kaut kas nav kārtībā ar šīm iekārtām. Labi, mēģināsim vēl vienreiz sākt. Personāla balsojums elektroniski, vai visi piekrīt? Nē, nedarbojas. Mums ir tehniska problēma. So, let's count again. Nu labi, tad varbūt saskaitīsim vienkārši rokas. Tātad simtais grozījums, kas to atbalsta. Twelve. Twelve. Kas ir pret? Pieņemts. 12 bija pašķiet, 7 pret. 12. 12 again. Okay, it's adopted, yeah. 101. 101. Par. Pret. Pieņemts. 102. Simt otrais par pret atturs pieņemts. Simt otrais un simt trešais bija identiski, tāpēc pāriem tālāk pie simt ceturtā par pret.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 110. ir atsaukts, līdz ar to pārējiem tālāk pie pirmā grozījuma par, pret, atturs, pieņemts, piektais kompromisa grozījums par, pret, atturs, pieņemts, pārējiem tālāk pie septītā grozījuma, tas ir C apsvērums par, pret, pret atturs pieņemts. Tālāk sastais kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 12. 12. grozījums par pret atturs pieņemts. 13. par pret pret, atturs pieņemts, septītais par, pret, atturs pieņemts, septiņpadsmitais par, pret, atturs pieņemts, astotais kompromiss grozījums par, pret, pret atturs pieņemts. Divdesmit pirmais par pret pieņemts. Devītais kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 26 par pret atturs. Šķiet pieņemts. 27. par pret. Šķiet, ka jāsaskaita būs balsas. Pieņemts, man liekas, ka pieņemts. Nu, lūk, tiek teikts, ka pieņemts. Tātad 28. par pret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 pret, atturs, pieņemts. Bet lūdzu celiet rokas. 35. par, pret, atturs, pieņemts. 38. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret,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 jāpārbauda. Šķiet, vai nezinu, vai balsošanas iekārta strādā tagad, šķiet, ka nē. Labi, tad saskaitīsim. 38. grozījumā, kas ir par to? Nine in favor, jā. Ja. Deviņi bija par, kas ir pret? It is rejected. Noraidīts.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 11. kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. Tālāk 48. par pret atturs šķiet pieņemts. Nu tad tagad ir gala balsojums par ziņojumu kopumā par pret atturs. Pieņemts. Lieliski. Viens atturējās, viens atturējās. Nav tā, ka pilnīgi vienbalsīgi tomēr. Maconī kundze, nu varbūt jūs tagad vēlētos atsākt priekšsēdētāja funkciju pildīšanu. Okay. Uh, Madam Chairman, may I, may I just thank Čečester kungs priekšsēdētājs tikai gribēja teikt paldies visiem saviem kolēģiem par sadarbību, strādājot pie šī ziņojuma un arī par viņu balsojumu. Ir tīpaši gribu pateikties sekretariātam, kas paveic ļoti sarežģītu darbu visu šo dokumentu liekot kopā. Un vēl gribu teikt, ka man ļoti patīk krāsu sadalījums šeit uz balsojumu saraksta. Tas tiešām ļoti palīdzīgi, un es domāju, pat Kašmenkungs neiebilst, arī viņam tas patiktu. Gribu pateikties arī par šī balsojuma rezultātu. Allora, ringrazio ancora il kolēģa Čičes. Labi. Es vēlētos pateikties Čičestera kungum, kungam, un tagad mēs varētu pievērsties uh, otrajam balsojumam. kur referente ir Valēāna skundze. Es neredzu, ka viņa būtu zālē. Sāksim ar pirmo grozījumu. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 14. Bekera. È contrario? Chi si astiene è approvato. Pieņemts. Trešais valējāna par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, pieņemts. 16. Meijers par, pret, atturas, pieņemts. 17. Ždanoka par, pret, atturas, jāpārbauda. Par. Pret. Noraidīts. Ceturtais grozījums Valēna par, pret, atturas, pieņemts. 18. Meijers par, pret, atturas, noraidīts. 19. Bazesku par, pret, atturas, pieņemts. 20. par, pret, atturas, pieņemts.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 24. bazaisku par pret atturas pieņemts. 25. ar mutisku grozījumu. Vai kāds ir pret šo mutisko grozījumu, tad balsosim par 25. par pret atturas pieņemts. 26. bazaisku par pret atturas pieņemts. 27. bekers par, pret, atturas, pieņemts. 6. valēna par, pret, atturas, pieņemts. 28. vazesku par, pret, atturas, pieņemts. 7. valēna par, pret, atturas, pieņemts. 29. vazesku par, pret, atturas, pieņemts. 29. vazesku par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 30. bekers par, pret, atturas, pieņemts. 31. ždanoka par, pret, atturas, pieņemts. 39. valesa ar mutisku grozījumu. Vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Nē, tad balsosim par 39. par, pret, atturas, pieņemts. 32. kešmens ar mutisku grozījumu. Vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Nē, tad balsosim par 32. ar uh, mutisko grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 33. par? Nē, tas atkrīt. 34. arī atkrīt. 35. par? Pret? Atturas? Pieņemts. Astotais valēna par, pret, atturas, pieņemts. Devītais valēna par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. 36. par, pret, atturas, pieņemts. 37. ir atsaukts, 40. par, pret, atturas, pieņemts. 38. par, pret, atturas. Mums vajadzētu pārbaudīt 38. Lūdzu, celiet roku tā, lai var saprast, par ko jūs balsojat. Pieņemts.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 pieņemts. 45. par, pret, tagad pret, atturas pieņemts. 12. par, pret, atturas pieņemts. 46. atkrīt, 47. kešmens par, pret, atturas pieņemts. 13. arī atkrīt, 48. kešmens ar mutisku grozījumu. Vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Nē, tad balsosim par 48. ar mutisku grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Galīgais balsojums. Par atzinumu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Paldies! Apsveicam Balēnas uh, kundzi. Tagad balsosim par nākamo atzinumu. Un šodien, šeit arī um, Sagatavotāja ir Valēnas kundze, kur vēl ar vienu ieradusies. Nu, ķersimies klāt balsošanai. Pirmais grozījums. Nedēļčeva par, pret, atturas, pieņemts. Otrais. Gonča par, pret, atturas, noraidīts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss eh, numur viens par, pret, atturas, pieņemts. Sestais grozījums gonča par, pret, atturas, noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 16. grozījums par pret atturas noraidīts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. grozījums valēsa par pret atturas pieņemts. 22. mējers par pret atturas noraidīts. 23. jārs par pret atturas pieņemts. 24. vago par pret atturas pieņemts. 25. gonča ar mutisku grozījumu. Vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Nē, tad balsosim par 25. grozītajā formā. Par, pret, atturas, pieņemts Norādīts. 26. kešmens par, pret, atturas, norādīts. 27. par, pret, atturas, norādīts. 5. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 31. nedāčā par, pret, atturas atturas, jāpārbauda. Vēlreiz balsosim. 31. kurš par? Pret, 8 pār, 8 pret, līdz ar to pieņemts 32. bāgo par, pret, atturas pieņemts. 33. jārs par, pret, atturas pieņemts. 34. atkrīt, 35. nedaudz jau par, pret, atturas pieņemts. 36. jārs par, pret, pret, atturas, pieņemts. 37. par, pret, atturas, pieņemts. 38. aukaņš Danuka par, pret, atturas, noraidīts. 39. bekers par, pret, atturas, pieņemts. Pieņemts. Četrdesmitais un četrdesmit pirmais atkrīt. Tagad balsosim par visu atzinumu. Galīgais balsojums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Abbiamo quindi chiuso la, eh, il punto relativo. Labi. Tagad esam nobalsojuši par dokumentiem. Tagad varam pievērsties 7. un 8. darba kārtības punktam, kur ir runa par ziņojumu apstiprināšanu. Ziņojumi par faktu vākšanas misijām. Eh, chiedo scusa, ascolto i suggerimenti del segretariato e riprendo immediatamente. Esmu uzklausījusi ieteikumus no sekretariāta puses. Nē, uzklausīšu ieteikumus un pēc tam atsākšu darbu. Eh, l'onorevole Bostināru. Grazie. Bostināru kungs. Dragi colegi, aș dori să exprim punctul de vedere al coordonatorului SND. Colegi, es vēlētos paust sociāldemokrātu koordinātora viedokli. Te ir runa par vizīti uz Vāciju un īsnībā tas attiecas arī uz braucienu uz Rumāniju. Ir ļoti būtiski, lai referenti kopā ar politisko grupu pārstāvjiem varētu vienoties tā, lai šie ziņojumi, kas tiek sniegti komisijai, patiešām paustu visaptverošu politisku atbalstu. Tieši tāpēc es vēlētos atsaukties uz īstilo darbu, ko paveicām attiecībā uz ziņojumu par Rumāniju. Sākumā mums bija ļoti lielas viedokļu atšķirības, bet pēc tam, ņemot vairāk koordinātoru, labo grību un arī labo sadarbību starp kolēģiem, mēs panācām kompromisa vienošanos. Es domāju, ka mūsu logumrakstu komitejā pats svarīgākais ir panākt kompromisu. Tieši tāpēc esmu nedaudz pārsteigts par to, ka tautas partijas grupā atrodas tādā situācijā, kur viens tautas grupas loceklis ir iesniedzis grozījumu, kas runā pretī vispārējai grupas nostājai. Mēs vēlamies izvairīties no tādām situācijām nākotnē. Mums vajadzētu vispār tādas izslēgt, un tieši tāpēc es personīgi balsošu pret visiem grozījumiem, kur iesniedzis Bulā kungs, jo šie grozījumi runā pretī mūsu komitejas garam, un īstenībā tie runā pretī arī uh, lūgumrakstu iesniedzēju interesēm. Mums ir vajadzīga savstarpējas uzticēšanās un sadarbības atmosfēra. Nevēlamies, lai uh, mūsu komitejā valdītu kaujas starp uh, dažādām politiskām ideoloģijām vai mm, vai viedokļiem. Tieši tāpēc es balsošu pret uh, grozījumiem, kas ir iesniegti par ziņojumu par vizīti uz Rumāniju. Es domāju, ka vislabākais, kā mēs varētu palīdzēt uh, Eiropas Savienības pilsoņiem, ir gatavot tādus ziņojumus, kas pārstāv visu dalībnieku panāktās vienošanās, tātad kompromisu vienošanās. Bulankungs. Paldies, priekšsādātāji. Nu, es, protams, negribu šeit izteikt nekādu vērtējumu par um, to, kādas grozījumi iesniegt lūk no citiem kolēģiem. Un tautas partijas grozījumi, jā, raduši, raduši nelielu tādu, tādas pretenzijas, jā, ir tieši tā kā koordinators no sociālistu puses teica, mēs tautas partija esam nolēmuši tomēr rīkot brīvbalsojumu, tāpēc varējām iesniegt šādus pretējus grozījumus. Es domāju, ka šāda tautas partijas izvēle ir jārespektē. Uh, Tāpat kā mēs respektējam sociālistu partijas izvēles, tad, kad nonāk pie balsošanas. Un šāda veida strikta nostāšanās personīgi pret šiem grozījumiem, manuprāt, ir jāierobežo. Tā nevar darīt. Un atgādināšu, ka mēs šeit nerunājam par likumdošanas projektu, par tiesību aktu, bet vienkārši par rekomendācijām, ko izsekām ar mērķi uzlabot situāciju. Mm. Un tāpēc, es domāju, man vajadzēja izteikties, lai jums pateiktu, kāda ir situācija. Esmu jūs par to informējis, un tā kā man ir dots vārds, es turklāt gribu arī vēl papildināt, ka ir ārkārtīgi svarīgi pieņemt konkrētu regulējumu uz šīm faktu meklēšanas misijām, jo, jāsaka, šī joma ir pilnīgi neskaidra, un šobrīd ir ļoti savādi, ka mēs neviens ne otrs, nevienā partijā nevaram uh, ieņemt kaut kādu veidu nostāju, jo nav konkrēti noteikumi, kas mums to ļautu darīt. Un tāpēc tas ir mans priekšlikums. Un domāju, ka kompromisa garā, tā kā jau tika teiks, mēs pie vienošanās varēsim nonākt. Esmu lūk, jums pateicis, ka rekomendācijas ir vajadzīgas. un tā kā lēmums jau tika pieņems ļoti sen par to, kas, kā tas notiek, kā šeit darbojas, un tāpēc nedrīkstam izteikt šādus aizspriedumus uz partijām un tādā veidā ietekmēt ziņojumu rezultātus. Tas taču gal galā apdraudēs to darbu, ko mēs darām. Jotova. Благодаря, госпожо председател. Paldies, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Es izsakos kā referente. Uh, Es gribētu uzsvērt, ka viedoklis, ko izteica Buštināro kungs, kurš pārstāv sociālistu grupu, nav koordinēts ar mani kā referenti. Veids, kā tika panākt vienošanās starp koordinatoriem, neuzliek nekādas saistības nevienam paust savu viedokli kā referentam fakts, ka ir grozījumi, ir uh, ļoti pozitīvs, un tas nodemonstrē to, ka mūsu misija bija ļoti demokrātiska, kur ikvienam bija iespējas paust savu viedokli par konkrētiem tekstiem vai noteikumiem. Bet ierobežot groz... priekšlikums, ar kuriem nāk klajā kolēģi, nozīmētu sagraut viņu darbu kas ir ticis īstenots pusgadu laikā, un tam es nevaru piekrist. Jā, es esmu viensprāts, ka nebija nekāda konkrēta noteikuma attiecībā uz mums kā misiju par to, kā strādāt. Un uz mani kā uz referenti tika izdarīts milzīgs spiediens. Gribētu pateikties tiem kolēģiem, kas bija konstruktīvi noskaņoties. Tik tiešām esmu ļoti centīgi strādājis, un tagad es to atstāju jūsu ziņā, dārgie kolēģi, rīkoties tā, kā jūs vēlaties, jo kaut galā tā ir mūsu atbildība Eiropas pilsoņu priekšā. Paldies, Babīnskas kungs, kundze. Paldies. Es saprotu, Bustināro kungs, viņš gribētu, lai būtu ziņojums bez grozījumiem. Es domāju, ka tas ir tāds uh, izgudrojums, kas būtu pilnīgi jauns uh, šajā parlamentā, ka nevajadzētu nevienu grozījumu, vai arī jābalso pret visiem grozījumiem. Parasti ir ziņojums, ir grozījumi Par dažiem mēs balsojam par, citus mēs noraidām, bet eh, nu, nav tā, ka vienkārši ir grozījumi, tad mēs to noraidām. Es gribētu pateikties Jotavas kundzei, jo mums bija ļoti liela vienprātība, neraugoties uz to, ka viņa nāk no citas politiskās grupas, mēs strādājam kopā pie grozījumiem. Treškārt, te jau nav tikai Bulankunga grozījumi, lai gan man jāsaka, viņš tik tiešām bija radošs. Tur bija arī mani grozījumi un citu kolēģi iesniegtie grozījumi no citām politiskām grupām. Uh, Es nezinu, kāpēc vajadzētu pret tiem izturēties eh, vienādi, kā pret vienu veselumu. Un vēlreiz paldies jau tos kundzei. Paldies, Lona. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, nezinu visā pilnībā detaļas par šo te faktu vākšanas misiju. Uh, Berlīnē, bet es esmu informēts par faktu vākšanas misiju Rumānijā. Tā kā mans kolēģis jau sacīja, es arī gribētu vienot savus komentārus. Es nedomāju, ka tas ir Bostināro kungu vai sociālistu mēģinājums panākt vienošanos. Tā ir tā diezgan radikāla mūsu kolēģi nostājas maiņa, kas nāk līdz ar vārs maiņu Rumānijā. Uh, Jūs droši vien ļoti labi zinat, ka Buštināru kungs centās izdarīt spiedienu uz kolēģiem, lai tiktu iesniegti daži grozījumi un lai šajā ziņojumā tiktu ieviesti daži elementi, kas šeit neiedaras. Tā ir pilnīgi cita ideja. Un tagad es gribētu sacīt, ka ierasties šeit un pateikt, ka nav likumīgi un nav pareizi kolēģim iesniegt grozījumus, Tā nav laba prakse. Eiropas parlamenta deputātam. Es domāju, ka Balāra kungam ir tiesības iesniegt jau kāds grozījums, un pārējiem kolēģiem ir iespējas balsot par tiem vai arī tos noraidīt, bet es gribētu precizēt, ka šāda attieksme ir saistīta ar to, ka Boštināru kungs savulaik izturējās pilnīgi pretēji pret eh, dažiem citiem šī ziņojumu punktiem par Rumāniju, bet tagad. Uh, Viņš nav mēģinājis atrast uh, konsensu, bet uh, šobrīd viņš uh, vienkārši izturs tā, kā, kāds ir vairs pozīcijas Rumānijā. Paldies! Baštināro kungs. Jā, Vīlēn kungs. Vienu mirklīti. Lūkšu jūs neuzsākt vēlreiz debates. Mēs esam sākuši balsošanas procedūru. Nedomāju, ka mēs varam tagad atsākt debats par šo jautājumu. Gogalā mēs esam parlamentārā darba beigu posmā, šī ir mūsu pēdējā sanāksme. Es došu jums vārdu vēlreiz pēc Vīlanda kunga, lai jūs varētu noslēgt debatas, bet lūdzu tikai divas minūtes. Vīlanda kungs, lūdzu. Paldies! Es pieteicos eh, runāt par darba kārtību, un es vēlos arī par to runāt. Es domāju, ka mums vajadzētu beidzot ķerties pie balsošanas. Un eh, šīs te sarunas skaidri parāda, ka šī komiteja attiecībā uz eh, šīm abām lietām mums vienkārši tas ir jāaiztur. Bet pēc tam attiecībā uz šādām faktu vākšanas misijām un ziņojumiem, par tiem mums ir jānosaka skaidri noteikumi. Un otrkārt, es gribētu par darba kārtību. Uh, attiecībā uz ziņojumu par faktu vākšanas misiju Berlīnē, paziņot, ka priekšsēdētāji jau sākotnēji norādīja, ka, nevajag, ka nebūs pieļaujami nekādi grozījumi par eh, šo ziņojumu. Es atsaucu savus grozījumus bet eh, šos trīs grozījumus, kas tagad ir iesniegti, es uzskatu par nepieņemamiem. Paldies! Bustināro kungs tikai vienu vārdu, lūdzu, mēs nevaram tagad atsākt diskusiju, saka priekšsēdētāji. Es saprotu, ka mans dargais rumāņu kolēģis Luhan kungs, kurš nekad nav piedalījies lūguma rakstu komitejas sanāksmē, nezina, kāda ir noteikuma un procedūras. Jūs varat apliecināt, Maconī kundze, mūsu kopā paveiktā darba kvalitāti. Un visbeidzot, ja tautas partijas koordinators ir uh, tāds samērā neapmierināts ar to veidu, kā daži no viņu pašu kolēģiem ir iesnieguši grozījumus, un kāpēc tad vajadzētu vainot uh, sociāldemokrātu grupu par uh, problēmām? Mums ir jāstrādā kopā, lai panāktu kompromisus. Tas ir pats galvenais aspekts. Lūdzu, kolēģi, komentāri no zāles bez ieslēgta mikrofona. Es jums devu vārdu, jo man likās pareizi, ka katrs no jums gūst iespēju izteikt savu viedokli. šīs komitejas eh, intensīvā darba beigās, lai eh, runātu ne tikai par eh, misiju uz Berlīnu, bet arī uz Rumāniju. Un pavisam noteikti ir tā, ka mums ir jāturpina strādāties, strādāt, lai attaisnot uz mums liktās pilsoņu cerības, tādēļ, ka tas ir mūsu darbs. Bet, Bostināro kungs, tā ir vēlme, bet uh, nevienmēr tas atbilst realitātei. Es ceru, ka mēs panāksim šos rezultātus. lai mēs varētu veicināt demokrātiju. Nu, nevaram noteikt pārāk daudz noteikumu. Kā priekšsēdētāji, es apkopoju priekšlikumus no visām politiskām grupām, un es personīgi nedomāju, ka papildus noteikumu ieviešana par to, kā mums būtu jāveic misija un kā būtu jāizturs pret tālāk, vēlāk sakojošo ziņojumu palīdzētu mums sasniegt galveno rezultātu, galveno mērķi. Ir jāsaprot, ka iesniedzot grozījumus, neraugoties uz to, cik tie ir piemērot vai nē, saskaņā ar katras personas attiecīgo personīgo viedokli, jebkurā gadījumā vienmēr ir uh, atļauts attiecībā uz jebkuru šajā komitejā apspie, apspriesto dokumentu. Tā piekrist vai nepiekrist, jo tas ir demokrātijas garā. Ja kāds piekrīt vai nepiekrīt, komiteja joprojām ir atbildīga. Katrs cilvēks balso, visa komiteja balso, lai nonāktu pie nostājas, kas atspoguļos vairākumu viedokli nevis tās organizācijas eh, viedokli, ko katrs no mums pārstāv. Mēs varam paust protokolā savu spriedumu par kādu cilvēku uzvedību, bet es nedomāju, ka vajadzētu atvērt iespēju katram no mums iesniegt grozījumus un uh, raudzīties, vai kolēģi vairākumā to atbalstīs vai noraidīs. Lūdzu, beigsim debates un tagad ķersimies pie balsojuma. Tātad tas ir pirmais ziņojums par faktu vākšanas misiju Berlīnē. Šī misija norisinājās gandrīz pirms gada, un tas man jāuzsver. Delegācijas vadītāja bija Jotovs kundze. Viņai tika uzticēts uh, koordinēt ziņojumu izstrādi. Bija iesniegti vairāk grozījumu, un tagad es gribētu, lai mēs balsot par grozījumiem. Tātad pirmais grozījums - Bulankungs. Par, pret, atturas. Mums ir jāatkārto balsojums, jo jūs pacēlāt roku tādā veidā, kas nebija pārāk koordinās par. Pret. Deviņi pret, astoņi pār, noraidīts otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Trešais grozījums bulāns par, pret, atturas, noraidīts Noraidīts. Tālāk, ceturtais grozījums. An oral amendment. To the conclusions by Mr. Wieland. Allora, è stato proposto, non è sull'emendamento 4, scusatemi. Tas nav ceturtais grozījums. Ir atsevišķs grozījums. Lūdzu, pagaidiet, Bulāna kungs. Jums ir iespēja iebilst pret mutisko grozījumu, pret mutiskā grozījuma iesniegšanu. Nē, grozījums tomēr ir atsaukts. Es esmu atsaucis. Um, quindi proseguiamo con la votazione. Emendamento 4. Labi, tad ceturtais grozījums. Jārs Vīlāns, kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim. Ceturtais grozījums, kurš par? Pret? 8 pret, 9 uh, pār pieņemts. Par uh, procedūru balsosim. Mēs tagad nevaram uzsākt debates. Es negribu debatēt, ne tikai gribēju jums teikt, ka es apšaubu nedaudz šī balsojuma rezultātus un attiecībā uz pirmo grozījumu. Manuprāt, jūs nepareizi saskaitījāt balsis.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 mašīna vienkārši nestrādā. Varbūt jūs varat pārbaudīt, varbūt tagad tā ir sākus darboties. Allora, c'è una richiesta di verifica del voto, rifacciamo la verifica del voto. Bija lūgums pārbaudīt eh, balsojumu, pārskatīt balsi, bet, diemžēl, mums ir vienalga jāceļ rokas, jo mašīna nedarbojas. Mūsu kolēģis lūdza pārbaudīt eh, balsojumu par pirmo grozījumu. Nu, bet mēs pazaudēsim vairāk laika diskutējot par to. Mēs nevaram atgriezties pie pirmā grozījuma pēc tam, kad esam nobalsojuši par otro, trešo un ceturto, un tagad atgriežamies pie pirmā. Balsts jau ir nodots, un mēs nevaram pie tā atgriezties. Mēs nevaram šeit no jauna izgudrot noteikums. Es esmu pret šādu mēģinājumu. Priekšsēdētāji, nē, mēs ne neizgudrojam jaunus noteikumus, bet es domāju, ka mums nav tik grūti vēlreiz pārskaitīt balsis man bija problēmas, tādēļ, ka Bulāna kungs lūdza vārdu, un es domāju, ka viņš eh, aici, eh, ka viņš lūdza vārdu, lai atsāktu debatas, un beig beigās viņš eh, lūdza vārdu, lai tiktu pārskaitītas balsis. Es nedomāju, ka te ir kāda problēma. Komentāri no zāles bez mikrofona. Priekšsēdētāji. Nu, vai mēs varam vēlreiz pamēģināt? Pirmais grozījums. Pārbaudām. Tātad kas par? Astoņi par. Nē, desmit par. Saka deputāti no zāles. Priekšsēdētāji. Es gribētu par uh, procedūru. Piedodiet, Vīland kungs, man ir problēma ar balsošanas iekārtu, līdz ar to man ir jāliek jums balsot vēlreiz, lai varētu pārbalsis. Vīland kungs, priekšsēdētāji par procedūru pirmkārt. Par pirmo grozījumu eh, balsojums tika saskaitīts, bija rezultāti. Otrakārt, eh, kolēģim Postināru ir taisnība. Uh, nevaram šādu kārtību ieviest, tādēļ, ka kolēģi ierodas no jauna vai aiziet prom no balsošanas, nevaram tāpēc balsot vēlreiz. Un tas ir tas iemesls, kāpēc balsojumi ir jāpārbauda vai nu uzreiz, vai arī vienkārši jāpiekrīt priekšstādātāja lēmumam. Un treškārt, es nevienā citā komitejā neesmu neko tādu pieredzējis, ka kāds eh, no zāles eh, iesaka priekšstādātājiem, kā rīkoties. Paldies, kolēģi Vīlanti! atkārtoju. Bulāna kungs lūdzu iespēju izteikties. Es viņam nedēvu iespēju izteikties, jo es domāju, ka viņš to vēlas darīt, lai uzsākt atkal debates. Viņš vienalga cēla roku, un tikai pēc tam viņš man darīja zinām, ka īstenībā viņš vēlas, lai tiktu vēlreiz pārskaitītas balsis. Viņš nedēva signālu, ka viņš mm, vēlas uh, lai tiktu pārskatīt balsis. Es domāju, ka tās, tas bija pārpratums, un tāpēc es gribu vienkārši, lai mēs pārliecinātos, ka balsošanas rezultāts ir pareizs. Es nedomāju, ka mums vajadzētu vairāk tērēt laiku šim jautājumam. Ja ir 8, 9 vai 10 cilvēki, nu, tad mēs ļoti īsā brīdī varam to pārbaudīt, bet nevajadzētu turpināt par to runāt. Es nesaprotu jūsu nostāju. Uh, Neviens jauns kolēģis nav ieradies, kopš mēs pirms trīs minūtēm uzsākām šo balsošanu, līdz ar to situācija ir tieši tāda pat kā iepriekš. Ja priekšsēdētāji vai sekretariāts ir kļūdījušies skaitot valstis, tad mēs vienkārši vēlamies to pārbaudīt. Tāpēc es nedomāju, ka tas ir tik sarežģīts jautājums, un tāpēc lūdzu pacelsim tagad rokas, bet vairāk nekāds ierosinājums no zāles es nepieņemšu. Kas par pirmo grozījumu? 10, 10. One, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, nine, nine. Nine. Nine, nine votes in favor. Chi è contrario? Kurš pret? Otto contrari. Astoņi pret. Vai kāds atturas? Nevienu reizi, tad, kad mēs esam runājuši par mēdī brīvību Rumānijā, jūs sacījāt, ka noteikumi attiecas uz komiteju, un tad, kad balsu, balss ir nodots, tad neviens nedrīkst apstrīdēt balsošanas rezultātu, un tas sakrīt ar noteikumiem. Priekšsēdētāja konference. Uh, vēlāk izlēma reorganizēt balsošanas kārtību. Un jūs jau šo stāstu zināt, es nevēlos uh, tālāk runāt par šo jautājumu, bet mēs nedrīkstam atgriezties atpakaļ vēlreiz, pārbalsot, vēlreiz pārskaitīt balsu skaitu pēc tam, kad tas jau ir izdarīts. Uh, Mēs to nedrīkstam darīt, jo gal galā reālā situācija var mainīties. Zālē var ienākt citi deputāti, savukārt daži var aiziet no zāles, un tad reālā situācija pilnībā atšķirs no tā brīža, kad tika izdarīts sākotnējais balsojums. Un es uzskatu, ka Valēs Kungs, kurš ir eh, Tautas partijas koordinātora vietnieks, uh, Viņam būtu te savu teikšanu. Es nezinu, vai tautas partija var reaģēt kaut kādīgi vai pieņemt to, ka mūsu elementārie noteikumi tā ļoti skaidri tiek pārkāpt. Nu, lūdzu, turpināsim, balsosim. Mums taču ir vēl, vien, vēl viens balsojums citās komitejās. Priekšsēdētāji, es nedomāju, ka mēs, Pastināro kungs, te izgudrojam jaunus noteikumus Man ir uzticēts vadīt šo komiteju, un es uzņemos atbildību par to, ko mēs esam izdarījuši. Jo es domāju, ka katrā balsošanā deputāts drīkst lūgt pārbaudīt rezultātu. Tā kā mēs esam pārbaudījuši balsošanas rezultātu, laika posmā no pirmā līdz otram balsojumam nekas nebija mainījies šajā zālē. Es, varu gar, es to varu garantēt. Kopējais deputāts skaits palika nemainīgs. Un vienīgā problēma bija tāda, ka šobrīd nedarbojas balsošanas iekārta nu tagad darbojas, bet mēs nevaram balsot vēlreiz. Attiecībā uz nākamo balsojumu mēs izmantosim mašīnu. Bet es nedomāju, ka mēs būtu pārkāpuši noteikumus. Un es domāju, ka ikvienam ir jāsaprot komitejas reālā nostāja, un ja komiteja balso ar deviņām balsīm par un astoņām pret, tad es domāju, ka ir jāpārbauda šāds balsojums. Es neatgriezīšos vairāk ne pie viena cita balsojuma. Jā, vien kolēģi man dos zīmi, ka ir jāpārbauda balsošanas rezultāti tūlīt pēc balsojuma. Jums ir jāprasa pārbaudam balsojumu, nevis jāprasa vārds. Vīlēnt kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji. Nu, nu vairs neko nevar līdzēt, ja mēs tagad esam atkārtojuši šo pozīciju. Jūs sacījāt, ka jūs šo atbildību uzņematies pati, bet es skaidri pateikšu, ka arī kolēģi var mainīt savu viedokli, un tieši tāpēc šāda procedūra, vienalga vai plenārsēdē vai citās komitejās, ir pieņemta. Un ja jūs sakat, ka jūs uzņematies par to atbildību, tad es tagad pieprasu, lai protokolā tiktu iek iekļauts mans protests. Paldies! Protams, es lūkšu, lai protokolā tas tiktu ietverts. Un tagad turpināsim ar balsošanu. Es domāju, ka būtu arī jāpierakst, kādā veidā šis, šīs balss tika pārskaitīts un jāpadomā arī par iespēju apvaicāties, vai ir pareizi izmantoti, vai, vai ir pareizi īstenot šie noteikumi. Uh, Paldies, jā, Basināru kungs, jums ir tādas tiesības eh, izmantot jebkādas eh, pārbaudas iespējas, un tāpēc augstāks, augstākām instancēm būtu jāpārbauda, un, bet ja viņi atzīs, ka es esmu kļūdījusies, tad es atzīšu savu vainu. Tālāk piektais um, atkrīt, jo to es tā ceturtais, sastais grozījums, kas par pret apturas Dargie kolēģi, pārbaudīsim elektroniski, lai izvairītos no liekas laika šķērdēšanas, jo tagad it kā iekārt strādājot. Tātad, ja jums nav iebildumi, tad lūdzu balsosim elektroniski. Sēstais grozījums. Jārs un Vīlāns sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Balsošanas rezultāts. Lūdzu, atkārtosim balsošanu. Tātad sestais grozījums. Sākam balsot. Siks. Sēstais grozījums, jā. Beidzam balsot. L'emendamento è respinto, 10 voti contro. Šis grozījums ir noraidīts ar 10 balsīm pret, 8 par. Septītais grozījums Bulāns sākam balsot. Turpināsim ar elektronisko balsošanu. Beidzam balsot. Desmit pār astoņi pret. Pieņemts. Astotais grozījums Bulāns. Sākam balsot. Beidzam balsot. 10 pār 8 pret. Pieņemts. Tālāk. Kolārskas Babīnskas grozījums atkrīt. 9. Danoks. Sākam balsot. Prieksēdētāja kungs. Man ir visu laiku problēmas ar balsošanas iekārtu. Allora, riapriamo la votazione sull'emendamento 9. Labi, atsākam balsot par devīto grozījumu, ko iesniegusi Ždanakas kundze. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. 17 pār 1 pret pieņemts. 11. grozījums Bulāns. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 par, 1 pret pieņemts. 12. grozījums Bulāns. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 par, 1 pret. Pieņemts. Tālāk 14. grozījums Bulāns. Sākam balsot. Trīspadsmitais, saka priekšsēdētāji, sākam balsot. 16 par 1 pret pieņemts. Un tagad 14. bulāna. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 par 1 pret pieņemts. 15. atkrīt. Tālāk. 16. Danuka. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 par 1. pieņemts. 17. bulāns sākam balsot, beidzam balsot. 15 par, 1 pret, 2 atturējušies, pieņemts. Pirmais kompromisa grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot, 17 par, 1 pret, 19. un 21. atkrīt. Tagad 20. bulāns. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 par. Pieņemts. Tālāk 25. grozījums. Tas ir identisks ar 20. Un tāpēc Tas ir uh, pieņemts. 22. bulāns. Sākam balsot. Beidzam balsot. 10 pār, 8 pret. Pieņemts. 23. Jārs un Vīlants. Sākam balsot. Beidzam balsot. 10 pār, 8 pret. Pieņemts. 24. atkrīt. 26. grozījums Štānuka. Sākam balsot. Beidzam balsot 11 pār 6 pret. Pieņemts. 27. bulāns. Sākam balsot. Beidzam balsot 8 par, 10 pret, noraidīts. 28. grozījums, bulants, sākam balsot. Beidzam balsot. 11 par, 6 pret. Grozījums ir pieņemts. 29. grozījums bulāns. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15 par, 1 pret. Grozījums ir pieņemts. 30. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 7 par, 9 pret. Noraidīts. 31. grozījums Bulāns. Sākam balsot. Beidzam balsot 10 par, 7 pret. Grozījums ir pieņemts. 32. grozījums Bulāns sākam balsot. Beidzam balsot 16 par, 1 pret. Pieņemts. 33. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot 8 par, 7 pret divi atturējušies, pieņemts. 34. bulāns sākam balsot, beidzam balsot. 7 par, 8 pret, 2 atturējušies, noraidīts. 35. grozījums bulāns sākam balsot. Beidzam balsot, 17 par, 1 pret, pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par šo ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 11 par, 6 pret, 1 atturējies. Ziņojums ir pieņemts. Pārējiem tālāk pie balsojuma par nākamo ziņojumu par faktu vākšanas misiju Rumānijā. Un turpināsim, domāju, balsot elektroniski, lai mums nav jāpārbauda balsājumi. Te ir trīs grozījumi. Allora, apro. Tātad. Apro il voto. Sākam balsot elektroniski par pirmo grozījumu. L'emendamento 1. Tātad pirmais Predebasesku par. Sākam balsot elektroniski. Apriamo la votazione. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 7 par 4 pret 2 atturējās pieņemts. Otrais grozījums. Atkal prēdebas aizskumu. Sākam balsot elektroniski. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 1 pār 7 pret 6 atturējās noraidīts. Un trešais grozījums, tāpat Predumba Sesku. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot elektroniski. 1 pār 7 pret 7 atturējās noraidīts. Nu, tad pārējiem tālāk pie dokumenta gala versijas. Balsojam atkal elektroniski lūdzu. Čūza la votazione. Beidzam balsot. 10 par, 4 atturējās. Ziņojums apstiprināts. 10 favorevoli e 4 astenuti. Lo avevo detto. Quindi è approvata la risoluzione. Ringrazio. Tātad, lūk, ziņojums apstiprināts un paldies visiem kolēģiem.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 Please, colleagues, let we start. Godātie kolēģi, atsāksim darbu, lūdzu. Nākamais darba kārtības punkts. Tātad nākamais darba kārtības punkts - ziņojums par Eiropas ombudu darbību 2011. gadā. Pati esmu referente Bostināru kungs, jūs vēlaties izteikties? Esam, lūk, jūs priekšā ir saņemts ziņojuma projekts par Eiropas ombudu darbību. To tika, tos tika iesniegts 19. jūnijā sanāksmei. Uzklausījām, lūk, arī ombuda informāciju. Un kā jau teicu, runājam šeit par ombuda darbību 2011. gadā. Un mums kā parlamentam, lūk, jāsaka savus atzinums. Mēs kā komiteja arī lūk, izteiksim. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs šai komitejā katru gadu apspriežam. Darījām to arī, darīsim to attiecībā arī uz 2011. 11. gadu. Mēs ļoti labi zinām, kā Eiropas ombuds lūk piedalās kopējā pilsoniskajā tīklā. Tas ir viens no instrumentiem, ar ko mēs varam aizsargāt Eiropas pilsoņu cilvēktiesības. Un lūk, redzam datus, informāciju, kas liecina par to, ka ir pieaudzis iesniegto prasību skaits un tāpēc ir vajadzīgi risinājumi. Un tas vien, ka lūk, šāda veida sūdzību skaits, ja prasības skaits ir pieaudzis, nozīmē, ka pilsoņi vairāk vēlas savas tiesības aizsargāt. Ir uzsāktas arī prasību izskatīšanas procedūras. Tās uzsācis ombuds un salīdzinājumā ar uh, iepriekšējo gadu šis skaits ir pieaudzis. Tas arī liecina par to, ka lūk ir uzlabojusies darbība kopumā un ombuda birojas tātad ir uh, savu darbu padarījis efektīvāku. Tāpat arī gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka samazinājies to prasību skaits, kas saistīti tieši ar parlamentu rīcību. Un tātad parlamentu funkcija nepildīšana un tam līdzīgi, bet jāsaka, šeit sūdzības skaits ir samazinājies. Tas, manuprāt, arī ir lieliski un ziņojumā tas jānorāda. Tāpat arī gribu jums atgādināt, ka kopējais kopējais to sūdzību skaits, kas attiecas uz komisijas funkcijām un to izpā, izpildi, ir diezgan liels. Jo, jās, protams, ka arī komisijas darbs ir saistīts ar pilsoņu darbu, viņa tas komisija lūk ir Eiropas Savienības izpildvar, tā ir tā institūcija, kas piemēro tiesību aktus, uh, Un, protams, tāpēc sas, viņu darbība bieži sastopas ar um, paveikto. Nu, protams, Nu, protams, kā mēs zinām, tad pilsoņi sūdz par tām lietām, ar ko tie sastopas savā ikdienas dzīvē. Tāpat jāatzīmē 19. punkts. Ir jāturpina šādu labu rezultātu tālāk ievērošana. Un tā tad, lūk, tiek izmantot jauna komunikācija sistēma, saziņas sistēma ar pilsoņiem. Tā ir, nu, kļuvusi daudz modernāka, par to priecājamies. Ombuda birojs ir izstrādājis, lūk, vadlīnijas prasību iesliekš, iesniegšanai un ir izstrādāta informātikas sistēma, tātad datorsistēma, kas palīdzēs pilsoņiem saprast šo jautājumu un, protams, tas arī nesīs augļus attiecībā uz ombuda darbības rezultātiem. To esam jau novērojuši. Daudz analītiskāks var būt šis darbs ombuda dienestā, un tas pozitīvi. Es savukārt savā atzinumā esmu iekļāvis atbalstošus mm, paziņojumus attiecībā uz ombuda darbību 2011. gadā. Un gribētu tāpēc lūgt komitejas un arī jūs, kolēģi, atbalstīt šo ziņojumu Tas jādara lūk arī mums šeit šajā komitejā. Jo zinām taču, cik ārkārtīgi funkcijas šis dienests pilda un cik lielā mērā ļauj pilsoņiem piedalīties Eiropas Savienības dzīvē un virzīt uz priekšu demokrātiju. Nu, tas arī viss, kas man sakāms, bet labprāt dzirdēšu kolēģi ieteikumus par šo jautājumu, ja tādi ir. Vispirms došu vārdu Haukens kundzei. Jeg vil gerne først uh, øh, sige Rose, Paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribētu paslavēt šo ziņojumu, tas ir lieliski sagatavots, ārkārtīgi priecājos, ka te iekļautu tieši atsauc arī lūk uz administratīviem uzlabojumiem un eh, pakalpojumu jomā tiek lielā mērā ņemtas vērā pilsoņu intereses, tātad galvenais ir pilsoņu intereses un nevis administrācijas aizsargāšana. Manuprāt, tas ir tāds būtisks progress un tas ir mūsu kopējais mērķis. Tāpat laikā redzam, ka joprojām nepieciešams administrācijai to izprast. Un es ceru, ka tā tas vienā brīdī arī notiks. Vienu lietu gan gribētu uh, pateikt skaidri, respektīvi ļoti daudz sūdzības tiek ies, ies, iekļauts no kādas valsts, bet tas nenozīmē, ka situācija šajā valstī ir sliktāka. Nē, ehm, sliktāk nekā valstīs, no kurām maz sūdzību. Drīzāk tas varētu nozīmēt arī to, ka šajā pilsotā, pils, valstī pilsoņi ir daudz aktīvāki, kas zina, kā sūdzēties un kas uzticās ombudam un viņa lēmumiem. Un tāpat laikā tās valstis, no kurām sūdzība ir maz, tas varētu būt arī tā, ka pilsoņi vienkārši ir atteikušies no cerības kaut ko mainīt. Viņi uh, Viņu ilūzijas ir sabrukuši, viņi netic vairs sistēmai un vienkārši uzskata, ka viņu sūdzību iesniegšana ne, nenovedīs pilnīgi nenokā. Nu, tādi mani komentāri. Tas jāpaturprātā. Jāņem vērā šī situācija, ka skūdzību skaits, nu, katrā ziņā nebūtu vienmēr neatspoguļo to, ka situācija valstī ir ārkārtīgi bēdīga bet drīzāk tā varētu būt zīme, ka pilsoņi ir aktīvi, un tā ir savukārt pozitīva zīme. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, και η δική μας εκτίμηση. Paldies priekšsādātā. Nākamais runātājs. Mūsu lāstie rezultāti sakrīt ar to, ko jūs teicāt. un kopumā mēs domājam, ka ombudu darbību būtu vērtējama pozitīvi. Jūs savā ziņojumā par to arī runājat, par izpildes rādītāju uzrādi, uzlabošanos, un tas ir ļoti labi, jo ombudu centieni līdz ar to eh, tiešām ir nesuši rezultātus skatot pilsoņu prasības, tas drīzāk vairs nav kā tāda draud, bet drīzāk centieni atrasināt esošas problēmas. Ja nu ir viena lieta, ko gribētu vēl šeit piemitināt, tad gribu teikt to, ka vispārīgā mērā runājot. Un te jārunā par daudzām šķautnēm. Pilsoņu vidū Eiropas Savienības dalību valstīs nav īpaši liela atpazīstamība ombudam. Nav informācijas par to, ka sūdzības var iesniegt, lūk, ombuda dienestam. Pilsoņiem, es domāju, vajadzētu vairāk informācijas par to, kā rīkoties konkrētās situācijās un kā savas problēmas risināt. Un otrs novērojums saistīts ar politiku vispārīgā ziņā un varbūt ne tik daudz tieši ar ombuda dienestu. Ja ombudas uh, kompetencē esošie jautājumi attiecas uz labu pārvaldību un atbilstīgu īstenotu pārvaldību. Tad gribēju vaicāt, kur kādā sadaļā tie tiek iekļauti? Vai tie tiek skatīti kā pārvaldības jautājumi, vai tomēr kā pilsoņu interesu aizsardzība? Nu, tas ir tāds politiski rakstura jautājums. Ja izvēlamies šo otro risinājumu, tad mm, palīdzam savā ziņā eh, ombudam. Eiropas parlamentam kā vēlētam organam vajadzētu atbalstīt ombudu centienus vēl lielākā mērā, paužot uzticēšanos viņa darbam, lai palīdzētu ombudam sniegt atbildes uz sūdzībām, piedāvāt risinājumus un kopumā uzlabot Eh, savu darbību. Mēs piekrītam jūsu ziņojumam, eh, priekšādātājs kundze. Grazie. Paldies visiem, kas izteicās. Paldies Kuntis kungam. Tagad gribu dot vārdu komisijas pārstāvim, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Es domāju, ka 19. jūnijas sanāksmē komisijas pārstāvis jau izteicās un apskatīja šo jautājumu ļoti plaši izklāstot mūsu nostāju attiecībā uz ombudu darbības ziņojumu. Tāpēc šobrīd man jāsaka īsti vairs nekas nav piemitināms, izņemot to, ka vērtējam atzinīgi arī jūsu ziņojumu, atbalstam tos secinājumus, ko jūs izdarāt savā atzinumā. Un esam priecīgi, ka jūs atzīmējat ka konkrētajā 2011. gadā jūs runājat par attiecībām, padziļinātām attiecībām starp komisiju un ombudu. Tiešām tās ir pastiprinājušās, un komisija ir pilnībā apņēmusies turpināt labo sadarbību ar ombudu šajā ziņā, un tāpēc atzinīgi vērtēju jūs atzinumā iekļautos secinājumus. Paldies! Ringrazio la rappresentante della... Paldies, saka priekšādātāji. Paldies komisijas pārstāvēji. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 20. jūlijas. Un tāpēc vēl gaidīšu lūk jūsu priekšlikumus, kolēģi, līdz šim datumam, tā lai varam kopumā atzinumu tekstu vēl uzlabot. Nu, līdz ar to varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Un lūk, tas ir pirmais patiešām ar lūgumu rakstiem saistītais jautājums. Un te runāsim par mm, lūgumu rakstu numuru 313 šķērsvī 2007, kā arī 600, tātad trīs lūgumu rakstu 670 un numuru 58 2010. gadā. Un tie visi saistīti ar Argentīnas valsts parādu un to, ka Argentīna nevēlas izmaksāt vairs pieturētājiem attiecīgos uh, um, ieguldījums. Esam saņēmuši arī pie, liecības, lūk, no Eiropas pilsoņiem, kas attapušies ļoti nepatīkamā situācijā. Un Eiropas iestādes nav tikušas pietiekami informētas par, šīm, par šo neveiksmīgo apstākļu sapratību. tas nav ticis ņems vērā, tad, kad tikuši slēgt nolīgumu ar Argentīnu. Nu, lūk, sastopamies tagad ar problēmu, ka valsts iestādes attiecīgās dalība valstīs un arī komisija nav spējušas piedalīties atbilstīgās sanāksmēs, bet ir nosūtījuši mums papildu informāciju. Nevarēju šeit ierasties. Bet šajā papildus informācijā iekļauju detalizētus izklāstu par šīm problēmām, ar ko sastopamies – un minētie lūgumraksti jau iepriekš tikusi šai komitejā izskatīti un no, bija šas diskusijas ar komisiju, kā rezultātā pieņēmām lēmumu šī, šos lūgumrakstus um, paturēt spēkā, saglabātos, nu, tā teikt, atvērtus šos failus gaidot tālāku informāciju, rīcību un komisijas lēmumu šajā jautājumā. Pirms kāda brīža komisija teica, ka šie lūguma raksti no pilsoņiem ir saistīts ar, saistīti ar nacionālu kompetenci, un tāpēc tos vajadzētu skatīt divpusējā veidā. Bet Ir viens ļoti pazī labs pazīstams gadījums. Kurā, kur mēs runājam toreiz par Spānijas tautsēmniecību, kas netieši saistījās arī ar citu valstu e-, ekonomikām, respektīvi tās sauktais Repsol gadījums. Un toreiz, atšķirībā no citiem ar Argentīnu kopā ar izcinājumiem jautājumiem, iejaucās, iejaucās komisija Aštons kundzes personā, atbalstot uzņēmumus, kurus ietekmēja Argentīnas rīcība un pieņemtie noteikumi, kas, e, kā tika secināts, neatbilda attiecīgajiem principiem. Un tas savukārt nozīmē, un tas arī norādīs lūguma rakstos, ka arī šajā gadījumā varētu šāda iejaukšanās notikt. Līdz ar to redzam, ka mainās attieksme no komisijas puses. Un tāpēc tagad klausīsimies, kas sakāms komisijai, lai saprastu, vai gadījumā varbūt tiešām šāda attieksmes maiņa ir notikusi. Un kāda tad ir atšķirība starp šiem gadījumiem, kāpēc šajā gadījumā uh, nu, piemēram, komisija teikusi, ka viss jārisina divpusēji, bet iepriekš tomēr Štons kundze uzņēmumu gadījumā iejaucās. Tāpēc tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu. Um, hello. Um, labdien. Saskaļā ar investīciju tiesībām obligācijas tiešām ir uzskatāmas par investīcijām, un obligāciju īpašnieki ir uzskatāmi par investoriem. Uh, Tieši tāpēc trešo valstu attieksme ir Eiropas Savienības kompetencē. It īpaši, eh, ja runa par eh, šiem logumrakstu iesniedzējiem, piemērojamās tiesības ir divpustējo investīciju līgums starp Argentīnu un Itāliju. Un patiešām, tad, kad investori iesniedza pirmo lūgumu rakstu komitejā, Viņi jau bija iesnieguši arbitrāžas prasību, izmantojot um, šajā līgumā ietverto arbitrāžas uh, pāntu. Šī uh, arbitrāžas lieta ir iesniegta tieši pret uh, Argentīnas valsti, un pašlaik notiek šīs lietas izskatīšana saskaņā ar Vašingtonas konvenciju. Proti te ir runa par investīciju strīdu izšķiešanu starp valstīm un ārvalstu investoriem. Šajā sakarībā ir svarīgi arī atzīmēt, ka šī konvencija attiecas uz arbitrāžas procesu un tā paredz, ka laikā, kamēr notiek arbitrāžas lieta, investora uh, izcelsmes valsts nedrīkst spērt nekādus soļus, lai uh, nodrošinātu diplomātisko aizsardzību. Diplomātiskās aizsardzības tiesības var tikt pārskatītas pēc tam, kad eh, šis strīds ir eh, pabeigts izskatīt eh, tiesiskā kārtībā. Tā ir atšķirība no Repsol, un komisija agrāk par to vēstīja, kad arbitrāža vēl nebija uzsākta, tieši tāpēc arī komisija uzskata, ka pašlaik tā nevarētu paust savas politiskās bažas, jo vēl ar vienu pastāv iespēja panākt uh, mierizlīgumu. Ja ir runa par 58. lūgumu rakstu, kas attiecas uz parādu mīmaiņas darījuma piedāvājumu, komisija vēlētos norādīt, ka šis uh, piedāvājums tika izteikts 2010. gadā, tas vairs uh, nav spēkā, līdz ar to uh, Komisija vēlētos vēlreiz atkārtot to, kas e, tika pausts agrāk, to, ko teica komisārs Barņē. Šis piedāvājums ir ticis izteikts saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām, precīzāk saskaņā ar Eiropas Savienības regulu, kas ir pieņemta, lai garantētu investoru informēšanu un aizsardzību. Ja jums ir jautājumi, es labprāt uz tiem atbildēšu. Paldies! Eh, mi dispiace, non avevo previsto un mio intervento presentatorio, salvo in risposta alle 20. nebiju plānojis izteikties, tāpēc arī nevarēšu sniegt nekādas atbildes. Labi? Nu, tā kā nav nekādu papildu jautājumu, tad, nu, vismaz man šķiet, ka neviens nevēlas uzdot šādus jautājumus. Nē, Kuntis kungs. Bet man ir jānogaida Eh, noi abbiamo adesso... No, no, they're okay. they, they don't want to say. They don't want to take the floor? Vai kāds vēl vēlas izteikties? Lusenbergs, Turneza. Es atvainojos, bet eh, komisijai ir viena balss. Tas nozīmē, ka komisija jau ir eh, pateikusi to, kas te ir sakāms. Sì, sicuramente ha una voce, ma ha anche delle... Jā, protams, viena balss. Taču ir jāatcerās, ka kompetences sfēras var atšķirties, un tieši tāpēc mēs arī vēlamies uzklausīt eh, vairākus runātājus, lai saprastu mm, dažādus mm, sīkākus aspektus, ja tas ir svarīgi lūgumrakstu iesniedzējiem un pilsoņiem. Nu, bet eh, ja nekas komisijas pārstāvjiem nav piebilstams, tad mēs varam un, mm, turpināt darbu. Nu, esam šeit, lai atbildētu uz jautājumiem, saka komisijas pārstāvis. Labi, Kuntis kungs. Efkārsto, kirjā proedrē. Paldies, priekšsēdētāji! Es um, izskatīju šīs atsauces, kas um, ir iekļautas uh, ziņojumās par šiem lūgumrakstiem, uzklausīju arī komisijas teikto, un, manuprāt, mēs uh, nevaram paši atrisināt šo jautājumu. Man būtu daži komentāri, protams, tie būs politiskas dabas. Cik tā sapratu, tad eh, šī lieta pašlaik tiek skatīta eh, šķīrētiesā. Argentīnas valsts var atsaukties uz eh, starptautisko tiesību principu, proti, mm, ka Argentīna tagad nav spējīga maksāt. Tas nozīmē, ka obligāciju īpašnieki vēl ar vienu var pretendēt uz savu naudu. Uh, Un tieši tāpēc arī lūgumrakstu komiteja šeit eh, nav tiesīgi rīkoties. Mēs varētu tomēr gatavoties līdzīgas lietas skatīšanai Eiropas Savienības ietveros. Priekšēdētājs kundze, kā jau jūs zināt, mums, eh, kā komitejas locekļiem, ir radušās problēmas eh, Grieķijas teritorijā. Arī attiecībā uz Grieķiju ir noslēgti dažādi līgumi, un daudzi Grieķijas obligāciju īpašnieki ir zaudējuši daudz naudas, jo obligācijas ir kritušās vērtībā. Šeit ir runa gan par slimnīcu, gan uh, skolu, gan arī citu obligāciju turētājiem. Ir jāatcerās, ka šeit ir uh, runa par uh, Eiropas Savienības teritoriju, un mūsu komitejai nāksies saprast, cik tālu um, šādi darījumi, kas ir panākti uh, finanšu uh, sfērā, proti ar uh, memorandu vai ar trojkas palīdzību, ir mūsu kompetencē. Šeit ir runa par uh, strīdu ar Argentīnu, te ir runa par starptautiskajām tiesībām, bet es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties nākotnē, mums noteikti uh, nāksies risināt lietas, eh, kas attiecas tikai uz Eiropas Savienības teritoriju. Jā, protams, mēs nevaram tagad eh, rīkoties eh, šo lūgumu rakstu situācijā. Šajā gadījumā mums nav tiesību to darīt. Grazie al kolega Kantis. Paldies, Kuntis kungs. Man būtu netik daudz jautājums. Bet drīzāk komentārs. Un nu, varbūt tomēr komisijai vajadzētu vēlreiz par to izteikties. Tātad mums tagad ir eh, informācija ir noteikti jāatspriež par soda pasākumiem pret Argentīnu. Tāpat arī ir jādomā par ļoti lielo korupciju, kas ir atklāta valstī. Esam to konstatējuši gan oficiālos dokumentos, gan arī varam dzirdēt eh, plašsaziņas līdzekļos. Ir jāatcerās, ka finanšu darījumi arī nav cauredzami. Budžeta pasākumi, kas ir pieņemti šajā valstī, arī nav pietiekami eh, skaidri atspoguļoti. SVF arī ir nolēmis reaģēt Eiropas institūcijas neuzskata, ka komisijas komentāri būtu pietiekami skaidri attiecībā uz šo šķīrētiesu, nav īsti skaidrs, vai tiks veikti diplomātiski pasākumi. Vienīgais, ko es vēlētos teikt, ir tas, ka Eiropas institūcijas eh, klusē, tās nereaģē pienācīgā veidā šajā situācijā, kur ir runa par Eiropas pilsoņiem. Um, thank you. Thank you for your... Paldies! Ņemšu vērā jūsu komentārus, mēs turpināsim kontrolēt šo situāciju. Skatīsimies, kas notiks pēc uh, strīda izšķiršanas. Kā jūs teicāt, uh, Startautiskais valūtas fonds uh, nepārstāv prasītāju izcelsmes valsti, līdz ar to uz to neatiecas starptautiskie noteikumi neiejaukties šādās situācijās. Cik tālu es saprotu, tad eh, šī bija reakcija uz tādām sistēmiskām problēmām, ko SVF ir konstatējuši šajā valstī. Tātad te ir runa par eh, obligāciju īpašnieku situāciju un Uz to SVF nav reaģējis. Protams, ja runa par objektīvo attieksmi, tad pašlaik šis strīds tiek risināts tiesiskā ceļā, un komisija vienkārši nogaida, kāds būs procesa rezultāts. Sono, io che ringrazio lei, e ringrazio tutti i rappresentanti. Paldies jums! Paldies visiem komisijas pārstāvjiem! Šajās debatēs mēs uh, vēlamies panākt pilnīgu skaidrību, tieši tāpēc atsaucos uz uh, Startautisko valūtas fondu. Es nevēlējos šeit piesaukt nekādas paralēlas ar mūsu institūciju. Jā, protams, uh, SVF ļoti atšķiras no Eiropas institūcijām. Šī fonda funkcijas nav politiskas. Ņemot vērā viņu pieredzi, uzvedību un attieksmi, varbūt Eiropas institūcijām vajadzētu apsvērt eh, politiskas eh, rīcības iespējamību citā līmenī. Esmu jau vairāk kārt uzsvērusi, ka pastāv tehniski tehniski šķēršļi. Eiropas institūcijas nevar izmantot nekādas diplomātiskas iespējas, jo ties, tiesas lieta vēl nav izskatīta. Esmu uzklausījusi Kuntis kungu. nostra commissione rispetto ai temi sollevati e viņš pauda mūsu viedokli šajā jautājumā par to, kādas ir mūsu komitejas kompetences. Viņš pauda nostāju, kurā es varu pilnībā piekrist. Esam uzklausējuši komisijas teikto, un es domāju, ka nevajadzētu šiem pilsoņiem liekt atbildi. Es domāju, ka mums vajadzētu nogaidīt. Mums nevajadzētu slēgt šo lūgumrakstu šodien. Kā jau komisija teica, mums vajadzētu nogaidīt līdz eh, šķīrēties procesa beigām, paskatīties, kādi būs rezultāti, un pēc tam padomāt, vai mēs nevaram atkal iejaukties. Vai mēs nevaram spērt kādu soli no institūciju puses. Ja jūs piekrītat, tad eh, šo lūgumrakstu neslēgsim un sniegsim attiecīgu skaidrojumu. Paldies, paldies arī komisijas pārstāvjiem. Tagad varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Te ir runa par vairākiem lūgumrakstiem, kas ir iekļauti 11. punktā. 1331, 2010. gads, 1621, 2010. gads, 1106, 2014. gads, 799, 2011. gads. Šos lūgumrakstus izskatīsim kopā tāpēc, ka te ir runa par līdzīgu tēmu. Ir ieradušies arī lūgumrakstiesniedzēji. Madarija Krešenso pārstāv Movasta asociāciju. Došu viņam vārdu, lai viņš mums pastāstītu, kāda ir aktuālā informācija. Mums jau ir bijusi komitejas sanāksme, kur mēs spriedām par šo tēmatu, tāpēc mēs tagad gribētu dzirdēt, kāda ir jaunākā informācija. Jums tā tiek piešķirtas 5 minūtes. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Jau 18 gadus, gadus Itālijā darbojas eh, direktīva numur 924, un eh, šeit ir runa par civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijām. Itālijā mēs maksājam prēmijas, lai apdrošinātu uh, savas automašīnas, tātad cilvēciskās atbildības apdrošināšanu. Šī summa, ko mēs maksājam, ir divreiz lielāka nekā Vācijā. Vācijā tad šī summa ir divreiz mazāka, tāpat arī Spānijā šīs summas atšķiras. Šī situācija ir pilnīgi skaidri saprotama un tā rada ļoti daudz problēmu. Mēs redzam, ka Itālija nav piemērojusi šo direktīvu. Dienvidu Itālijā šī situācija ir vēl absurdāka. Šeit apdrošināšanas likmes ir trīs vai četras reizes augstākas nekā pārējā Itālijas teritorijā. Tā ir klajā liberalizācijas un sardzinības principa ignorēšana. Ir jāatcerās, ka e, šie, šis, šeit var, vairs nav no runa par absurdu situāciju, te jau ir runa par pārkāpumiem. Mēs e, esam ieguvuši pierādījumus um, no statistikas ietādām un tā tālāk. Itālijā līdz šim neviena apdrošināšanas firma nav publicējusi statistiku par uh, satiksmes negadījumiem. Tas nav darīts nec reģionu, nec nacionālā līmenī. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai vajadzētu rīkoties uzliekot sodus. Uh, Kopējais tirgus vienmēr ir garantējis eh, patērētāju drošību un brīvību. Mm, Itālijas apdrošināšanas firmas to ir pilnībā aizmirsušas. Īpaši smaga situācija ir attiecībā uz Nacionālās asociācijas apdrošināšanas firmām. Šīs problēmas ir apskatītas arī dažādās um, radio un televīzijas pārraidēs, kur tiek norādīts, ka Dienvidu Itālijā ir daudz vairāk satiksmes negadījumu. Tas netiek apstiprināts ar nekādiem statistikas datiem. Tas pierāda, ka apdrošināšanas tirgus ir absolūti mm, necauradzams. Nav apdrošināšanas firmu, kas uh, darbotos ārpus šī karteļa. Šī asociācija īstenībā rīkojas pretēji oficiālajiem eh, datiem par satiksmes negadījumiem, ko esam šeit eh, iekļāvuši mūsu logumrakstā. Ir skaidrs, ka nav nekāda ekonomiska rādītāja, kas eh, attaisnotu tik lielas atšķirības apdrošinas likmēs starp Dienvidu Itāliju un pārēju Itālijas teritoriju. Mēs redzam, ka Neapolē negadījumu skaits ir samazinājies kopš 2010. gada. Tas ir vēl zemāks Milānā, bet Neapolē likmes ir 300% augstākas nekā Milānas ziemeļos. Tādējādi var teikt, ka nav caurdzimības sniegtā informācijā, un arī mēs redzam, ka uh, ir izveidojies kartelis, un te ir runa pat par apdrošināšanas diskrimināciju. Tas ir skaidri redzams. Ja mēs paskatāmies, kas notika attiecībā uz Neapoles pašvaldību. Neapoles pilsētas administrācija izstrādāja jaunu iniciatīvu, kas attiecas uz visām apdrošināšanas kompānijām. Tika minēts, ka pilsoņiem, kuriem nav bijuši satiksmes negadījumi un kas ir samaksājušos nodokļus, uh, un uzliktos sodus, tad, ja tie runa par tādiem kā parāku pilsoņiem, tad eh, tie varētu saņemt kolektīvu apdrošināšanu. Tikai viena firma ievēroja šos noteikumus. Tā bija kompānija Admiral, kurai bija daudz lielākas likmes nekā visām pārējām apdrošināšanas firmām mm, vidusmērā. Ir jāatcerās, ka apdrošināšanas firmas Itālijā izdara spiedienus politiķiem. Tas nozīmē, ka tiek pieņemti tādi noteikumi, kas eh, runā viņu interesēs un īstenībā runā pretī pilsoņu interesēm un arī nenodrošina izaugsmu valstī. Ir jāatcerās, ka apdrošināšanas firmām ir ļoti liela ietekme uz Itālijas politiku, un to pierāda tas, kas notika pēc eh, liberalizācijas likuma stāšanās spēkā. Šīs likums stājās spēkā uh, pagājušā gada beig marta beigās. Šeit apdrošināšanas firmām tika piedāvāti dažādi noteikumi, kas eh, samazinātu krāpšanu, kas eh, ļautu uh, nodrošināt kompensāciju mm, par zaudējumiem. Tāpat arī bija centieni samazināt apdrošināšanas prēmijas. Piemēram, lietotāji varēja saņemt uh, atlaides, ja viņi izmanto melno kasti savās automašīnās. Tāpat arī uh, tādi pilsoņi, kuri nebija izraisījuši satiksmes negadījumus, varēja izmantot šādas atlaides. Taču šeit parādījās dažādas subjektīvi nosacījumi, kur uh, tika teikts, ka katrai apdrošināšanas firmai vajadzētu izteikt līdzīgus piedāvājumus. Ar eh, apdrošināšanas firmu asociācijas palīdzību eh, apdrošināšanas firmas eh, pauda, ka tās nevēlas pieņemt šādus noteikumus, kas nāktu par labu apdrošināšanas ņēmējiem. Ja ir runa par atlaidēm attiecībā uz apdrošināšanas polisēm, tad tās netika īstenotas. Ja runa par melno kastu ieviešanu, tad jāsaka, ka mēs nezinām par citiem noteikumiem, kur būtu līdzīgi nosacījumi. Mēs redzam, cik liela vāra ir apdrošināšanas firmām. Valdība ar attīstības ministra palīdzību teica, ka Šis likums nav īstenojams, tāpēc, ka uh, tas runā pretī kopienas noteikumiem, proti uh, direktīvas 92.48. 6. pantā. Tur ir runa par apdrošināšanas noteikumu profilaktisku piemērošanu, taču 32. pāns nerunā par šādu sākotnēju likmju ieviešanu. Tas nozīmē, ka apdrošināšanas firmas var izvēlēties, kādā veidā tās īsteno šos noteikumus, un te ir runa par brīvu konkurenci. Taču ir jāatcerās arī par vienlīdzības principu piemērošanu. Proti, ja pilsoņi ir līdzīgi, to profils ir līdzīgs, bet eh, tie dzīvo dažādās vietās, uz tiem ir eh, jātiecas vienādiem noteikumiem. Un tas ir eh, arī Itālijas konstitūcijas princips. Tāpat ir jādomā par ierobežojošāku pasākumu pieņemšanu attiecībā uz apdrošināšanas firmām. Tad te ir runa par liberalizācijas principu piemērošanu. Ir jāatcerās par ekonomiskajām un sociālajām sekām, kādas radīsies, ja netiks piemēroti kopienas tiesību akti. Uh, Tāpat arī ir jāatcerās, kāda ietekme būs eh, Dienvidu Itālijas eh, pilsoņiem. Motociklu turētājiem eh, un arī citām firmām ir radušās ļoti lielas grūtības ar šiem noteikumiem. Daudzas firmas ir bankrotējušas, tas nozīmē, ka tiek zaudētas arī darba vietas. Apdrošināšanas firmas īstenībā dara visu, lai nestrādāti šajā jomā, līdz ar to trūkst arī darba vietu. Ir jāatcerās, ka, piemēram, tādiem autovadītājiem, kas tikko ir iegūši autovadītāja tiesības, apdrošināšana maksā apmēram 4000 eiro gadā. Šīs milzīgās apdrošināšanas likmes ir nesamaksājamas. Tas nozīmē, ka pašlaik eh, daudz pilsoņu izvairās no apdrošināšanas ņemšanas, un tas rada ļoti sociāls sekas, tas ir ļoti bīstams fenomens sabiedrībai. Paldies! Vēlētos pateikties eh, direktoram Nādam, kurš ir ieradies pie mums, un es ceru, ka viņš mums varēs palīdzēt rast atbildi uz eh, jautājumu, ko esam nosūtījuši komisāram Barņē par tikko izklāstīto punktu. Īpaši vēlētos īsi pieminēt eh, kādu šī jautājuma aspektu. Lūgums, ko mēs eh, nosūtījām komisijai. Šis Itālijas ministra paziņojums, ko viņš izdeva, reaģējot uz uh, lūgumiem, kas tika iesniegt Itālijas valdībai. Proti šī attieksme, par ko runā lūgumraksta iesniedzēji. Ir jautājums par to, vai šo Itālijas valdības attieksmi atbalsta arī Itālijas likumdevējs. vai šeit ir runa par 92.48 direktīvas īstenošanu, ar ko tiek, mm, kas tiek transponēta ar šādiem tiesību aktiem Itālijā. Esam šeit pievienojuši arī ministra atbildi, un esam pievienojuši arī Nacionālās apdrošināšanas asociācijas atbildi. Tad, tad eh, te tiek pausta negatīva atbilde Itālijas logumraksta iesniedzējiem. Nāves kungs, lūdzu, dod jums vārdu. Paldies! Labrīt visiem, labrīt, labrīt arī lūgumrakstu autoriem un par ko lūgumrakstu iesniedzējiem runā šī tāliešu valodā. Es jums piekrītu, bet es domāju, ka lūgumrakstu iesniedzēji izteica vairākus ļoti interesants argumentus, kas mums ļauj turpināt diskusijas. Es pavisam noteikti saprotu tos apsvērumus, ņemot vērā situācijas sekas, bet es eh, centīšos likt jums saprast, kas ir šīs situācijas pamatā un kāda varētu būt iemesli. Bet pavisam noteikti es gribētu piekrist eh, jūsu secinājumiem par nodarbinātību un eh, so sociālajiem, sociālajām sekām. Uh, Tālāk par direktīvu runājot un par tiesas lēmumu. Tas ir eh, apstiprināts juridiskais precedents attiecībā uz 2, 3, 4, 7 no 2002. gada un citiem dokumentiem tiesa skaidri norādījusi, ka balstoties uz eh, elementiem saskaņā ar kuriem apdrošināšanas kompānijas var diferencēt dažādas riska faktorus, uh, Um, to skaitā ir arī dzīvesvieta, un tāpēc nav iespējams teikt, ka dzīvesvieta nevar tikt uzskatīta par um, elementu riska diferenciēšanai, jo tik tiešām var ar to būt saistīti arī zināmi riski. Tā ir daļa no atbildes. Tātad no juridiskā viedokļa ir pareizi sacīt, ka noteiktās likmes, kurās netiek ņemts vērā objektīvi uh, tiesas atzītu riska faktoru, kas ir viens no daudziem citiem riska faktoriem, piemēram, automašīnas uh, marka, jo, ja, vai ja, automašīnas veids, tad arī šeit eh, šīs te likmes atšķiras. Un eh, to, te, tas tiek darīts ņemot vērā iepriekšējo apdrošinātā pieredzi un arī citus aspektus, bet ir arī daudz citu aspektu, kas tiek ņemta vērā iemesls, kāpēc pastāv šāds juridiskais uh, šāda juridiskā norma ir uh, tas, ka tiek izdalīti dažādi riska faktori, kas ļauj piemērot dažādas likmes. Man šķiet, ka te ir tālākajošs aspekts. Viens ir šī te diferenciācija, un otrs ir, kas ir pamatā šai diferenciācijai, un tas, eh, šis aspekts tieši tika uzsvērts. Tad, kad tiek noteikta likme, tad, kad ir noteikts, kāds ir diferenciācijas pamats un eh, kāds līmenis ir attaisnots, eh, tad nu, šis aspekts būtu jāuzsver. Uh, Iesniedzējs norādīja, ka pietrūks statistikas datu, kurus varētu uzrādīt šie apdrošinātāji, un ir skaidrs, ka katra apdrošināšanas kompānija apsver savus klientu portfolio un klientu profilus, uzskat tos par saviem privātiem datiem, un pat ja viņš šo te privātumu ievēro, Un uh, varbūt, ka te ir arī zināmība, tas ir saistīts ar zināmiem ekonomiskiem noslēpumiem, tad uh, noteikti ir iespējams atrast arī kaut kādu mehānismu, ar kura palīdzību varētu izdalīt un samazināt šo te ekonomiskā noslēpuma risku, kuru piemēro katra kompānija un tādējādi samaz, samazināt visā šajā te jomā šo te avāriju riska pakāpi. Nu, varbūt, ka mēs varētu tiešām tā padziļinātāk pētīt šo jautājumu. Proti, mēs varētu mēģināt atrast kaut kādus statistikas elementus, kas ļautu mums objektīvāk nodefinēt atšķirības starp dažādām dzīves vietām. Direktīva nodrošina to, ka varētu būt atšķirība starp um, dzīves vietu uh, bet, tas nav, bet tā nav objektīva definīcija. Objektīva definīcija var izstrādāt vai nu balstoties uz individuāliem līmeņiem, bet, uh, kolektī, bet uh, tikai kolektīvā līmenī kaut ko var paveikt. Un tā varētu būt iniciatīva no varas iestāžu puses vai arī, teiksim, pilsoņu iniciatīva, kā ir tas noticis iepriekš uh, manis minētajā gadījumā. Vēl viens arguments, kur izvirzīja lūgumraksta iesniedzēji, ir tas, ka mums, kad ir statistikas pierādījumi, tad kāds diferenciācijas līmenis var tikt attaisnots ar šiem statistikas datiem. Un šajā ziņā man šķiet, ka ir mums ļoti daudz darāmā, jo runājot par šo tēmatu, neviens nedrīkstētu gūt labumu no šādas iespējamas diferenciācijas. Diferenciācija ir viena lieta, bet eh, tā, tās ļaunprātīga izmantošana ir pavisam kaut kas cits, un te nu mums ir jāveic izmeklēšana. Trešais punkts, ko izvirsīja lūgumraksta iesniedzēji, bija tāds, ka nesen iet, ie, ieviestais regulējums netiek eh, ievērots. Es domāju, ka uh, ja mēs runājam par regulējumu, kas, kura mērķis ir samazināt krāpniecību, pavisam noteikti ir labs uh, risinājums un tik tiešām būtu jāievēro un jāievieš tādi regulējumi, kas uh, palielinātu sankciju apjomu krāpniecības gadījumā un uh, lai ne, nenotika nekāda krāpšanās ar šīm melnajām kastēm un tā tālāk. Un vēl viena lieta ir tā, ka varas iestādēm būtu jāraugās, lai uh, tas viss tiktu pienācīgi piemērots, jo te mērķis bija samazināt krāpniecību un palielināt um, apdrošināšanas kompānijām iespējas uzraudzīt šos jautājumus. Un manā skatījumā šie ir tie jautājumi, pie kuriem mēs vēl varētu strādāt. Neaizmirsīsim to, ka liberalizācija saskaņā ar direktīvu 9249 kopumā bija tāds labumnesošs fakts. Ir uh, brīvākas uh, apdrošināšanas uh, likmes, un tas viss, protams, nāk par labu, bet ja ir tāda gadījuma, kad šīs atšķirības netiek balstītas uz pierādījumiem, ka tās nav pamatotas, tādos gadījumos Nu, tā, tādi gadījumi ir atšķirīgi dažādos reģionos un provincēs, kā, kā to norāda iesniedzēji, un tāpēc tas būtu jāizmeklē. Paldies direktoru kungam. Tagad došu vārdu Rivelīnī kundzei. Rivelīnī kungam. Pavisam īsi. Es gribētu pateikties komisijas pārstāvim, bet es īsti nesaprotu, par ko mēs te runājam. Respektējot Eiropas eh, kon <clears throat> konstitūciju, es gribētu, lai tiktu precizēts šis jautājums. Nav skungam, es gribētu sacīt, šeit ir runa par eh, Dienvidu Itālijas iedzīvotāju diskrimināciju. Sniegšu piemēru. Ja es pastrādāju noziegumu un uh, mūsu draugs Valēsas kungs Polijā pastrādā tieši tādu pašu noziegumu, tad tiesnesim vajadzētu manis, mani. Uh, man piespriest sodu nevis par to, kur es dzīvoju, bet gan par to nodarījumu, ko esmu pārstrādājis. Un tāpēc es gribētu uzzināt, var sakot, vajadzētu attiecībā uz tiem iedzīvotājiem, kas tikko ir saņēmuši autovadītāja tiesības, bet viņiem nav nekādas negatīvas vēstures. Tas notiek, ka viņi nav nekādā negatīvā, nevienā negatīvā iesaistīti un līdz ar to apdrošināšanas kompānijai nav nekāda pierādījuma par to, ka viņi būtu slikti autovadītāji. Salīdzinājumā ar tātad divi šādi autovadītāji, viens dzīvo Neapolē, otrs Milānā. Bet viņiem ir atšķirīga apdrošināšanas likme savukārt, tas, kurš dzīvo Neapolē, viņam ir pēc sešām reizēm vairāk jāmaksā par apdrošināšanu. Līdz ar to mums ir divi pilsoņi, viņi ir vienā laikā saņēmuši autovadītāja tiesības, viņiem nav nekāda pārkāpuma, bet šīs te likmes, apdrošināšanas likmes ir uh, dažādas. Te mēs Eiropas parlamentā runājam par cilvēku tiesībām, par afrikāņiem un tā tālāk, bet mēs neaizstāvam uh, Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, jo te ir runa par diviem pilsoņiem, kas ir vienlaicīgi saņēmuši autovadītāju apliecību, viņi nav nekādas pārkāpums izdarījuši, bet uz viņiem attiec divas dažādas apdrošināšanas likmes. Nu, ja tā nav diskriminācija, nu tad pastāstiet man, kas tad ir diskriminācija. Es esmu kā Eiropas iedzīvotājs, kā, kā Eiropas pilsonis un kā Dienvidu Itālijas iedzīvotājs, es iestājos par to, lai pret visiem uh, cilvēkiem no jebkuras valsts, ka viņiem būtu jātiec vienādi un ir jāies, jāiestājas pret šādu kaunpilnu situāciju un jādara to pēc iespējas drīzāk, jo diskriminācija ir jābeidz. Un šeit ir runa par Dienvidu Itālijas iedzīvotāju diskrimināciju. Paldies Rivelīnī kungam, ja neviens cits nevēlas izteikties. Nē, tomēr vēl kāds vēlas izteikties. Paldies Rivelīnī kungam, paldies priekšsēdētājs kundzei. Es domāju, ka es varu atbildēt, saka Nauskungs. Ja ir divi autovadītāji, kas nesen ir saņēmuši autovadītāju apliecību, tad, uh, un ja viņi tomēr izrakāt pārkāpumu, tad viņi tiks sodīti. Viens ir uh, tas risks, kādu uzņemas divi nesen braukt sākuši autovadītāji. Šis risks ir attiec ne tikai uz viņu prasmēm, bet arī uz to, kur viņi brauc. Ir vienā reģionā lielāks autoavāriju skaits nekā citā, un tāpēc nav gluži nenormāli tas, ka apdrošināšanas kompānija piedāvātais likums var atšķirties. Nenormāli ir tas, ka šis atšķirīgais avāriju skaits nav pierādīts, tā pastāvēšana nav pierādīta, un līdz ar to šī diferenciācija tā, cenu atšķirība nav pamatota. Piemēram, ja ir divreiz vairāk avāriju, nu, es tā piemēru pēc saku, tad ir iespējams, ka attiecībā uz pre, ka prēmijām būtu jābūt divreiz augstākām. Nu, tā varētu darīt, bet nav nenormāli tas, ka ņemot vērā dažādas riska situācijas, ka dažādi, nu, atšķirīgos reģionos ir atšķirīgi riski tas izriet no pieredzes, un uh, ja kāds cilvēks mēķē, tad viņš maksā lielāku likmi apdrošināt savu veselību. Bet, nu, te mēs runājam par diferenciācijas līmeni. Paldies, vienu minūtu atbildēji. Paldies, labrīt, doktor Nova. Problēma, par kur jūs tikko runājāt, sasaistās ar datiem, kas e, nāk no visām tām apdrošināšanas kompānijām, ko pieminējām. Ja ir runa par dažādām pilsētu zonām, Milānu un Neapolu, tad mums ir oficiāli dati, kur ir runāts par e, atšķirīgajām izmaksām starp e, apdrošināšanas prēmijām un un tās ir par vairāk nekā 200% lielāks nekā cita vieta. Tāpēc viss tas, kas notiek pēc tam, to nevar izskaidrot, proti kā ir šīs te atšķirības, kas ir vairāk nekā 50% apmērā. Tas attiecas uz inspekcijām vai uz izmeklēšanu, kas tik tiešām ir nepieciešams. Itālijas likumdošana nav devusi izmeklēšanas iestādē iespēju izmeklēt vai pārbaudīt to, kā apdrošināšanas kompānijas aprēķina vai piemēro šo te risku. Itālija apdrošināšanas kompānijas, Itālijas dienvidos apdrošināšanas kompānijas var saņemt uh, savus polises 30 dienu laikā. Pilsoņi, protams, var arī sūdzēties un saņemt, uh, su, saņemt atbildi 45 dienu laikā. Un tāpēc ir skaidrs, ka tas viens un tas pats likums neļauj uh, iedzīvotājiem saņemt eh, atbildi tādā laikā, lai viņš varētu pielāgot eh, to situāciju, kas varētu ietekmēt to, kā viņš saņem šo te apdrošināšanu. Es domāju, ka direktors un komisārs Barņē mums ir devuši informāciju par to, kā rīkoties šajā situācijā. Uh, mēs lejuplādēsim šo debašu protokolu, un tad jau mēs arī redzēsim, kāds rezultāts nesīs eh, nacionālās likumdošanas izpēta, un, protams, pastāv atšķirības starp valstīs. Direktīva, ko pieminēja mūsu ministrs, pieļauj diferenciāciju balstoties uz dzīves vietu, bet mm, tā nepieprasa to, ko komisijas pārstāvs sacīja. Tā kā mēs uh, izskatīsim komisijas paziņojumu un pēc tam sniegsim savu atbildi. Ja kolēģi neiebilst, tad es gribētu sacīt, ka šo, šī petīcija joprojām ir atvērta. Turpināsim pie tās darbus, ņemot vērā komisijas sniegto informāciju. Šķiet, ka iebildumi pret šādu rīcību nav. Atstāsim šo te lūgumu rakstu atvērtu un sakam paldies lūgumrakstu iesniedzējiem. Tagad 12. darba kārtības punkts. Tas ir temats, kur izvirzījuši divi lūgumrakstu iesniedzēji no Eiropas eh, neredzīgo savienības. Eh, viņi arī piedalās. Mēs viņus esam tikušies ar šiem cilvēkiem arī Strasbūrā apspriedām ar viņiem šo jautājumu, pieņēmām svarīgu rezolūciju par starptautiska nolīguma noslēgšanu attiecībā uz grāmatu publicēšanu braila rakstā. Un mēs uh, esam lūguši Eiropas padomēji sniegt mums tālāk informāciju par to, kā to, toreiz eh, uzņēmto saistību īstenošana attīstās. Un tāpēc es gribētu vispirms dot vārdu padomas pārstāvim, lai viņš varētu sniegt mums eh, jaunāko informāciju. Paldies! Labrīt! Es esmu ļoti pateicīga par to, ka jūs man uzaicinājāt šodien šeit uzstāties. Tas ir ārkārtīgi jūtīgs un delikāts jautājums cilvēkiem, kuriem ir laupītas redzes dāvanas un kuri nespēja tādā vieglā veidā lasīt. Es esmu pārliecināta, ka šie cilvēki ir kaut kādā citādā veidā apdāvināti, kādā savukārt mēs neesam apdāvināti. Kīpras prezidentūra pievērš ļoti lielu vērību šim jautājumam. Un uh, mums ir ārkārtīgi svarīgs šis jautājums. Pirms uh, prezidentūras uh, sākumu Kipra sadarbojās ar Dānijas prezidentūru. Komisija mūs uzaicināja uz Ženēvu noturēt uh, neformālu diskusiju par šo jautājumu. Tas notika maijā. Pēc tam runātājs sūdzas par troksni zāles aizmugurē, kas traucē viņai koncentrēties. Priekšsēdētāji, šie cilvēki jau dodas laukā, tātad lūdzu turpiniet. Okay, sorry for this, uh, sorry for this pause. <laughs> Atvainojiet par šo pauzi, bet man ļoti ietekmē tas, kas notiek zālē, es nespēju koncentrēties, ja apkārt ir troksnis. Tātad, ko es centos pateikt pirms tam? Esmu ļoti pateicīga, ka jūs man šeit uzaicinājāt. Mēs ļoti lielu vērību pievēršam šim jautājumam. Un šis jautājums ir iekļauts arī prezidentūras darba kārtībā. Šodien esmu ieradusies, lai jū, uzklausītu jūs un noklausītos, kādi jautājumi jūs interesē un lai ņemtu vērā arī jūsu priekšlikumus. Ja jūs esat piedalījušies jūrī sēdē pirms divām dienām, tad jūs dzirdējāt, ka mūsu ministrs iepazīstinot ar Kipras prezidentūras prioritātēm, īpaši minēja šo līguma projektu vai šī instrumenta projektu, kas tiek apspriests Laipau. Mēs esam jau šo dokumentu izpētījuši, tātad Eiropas Savienības dalību valstu lūgumu rakstu, kas iesniegt šajā starptautiskajā organizācijā attiecībā uz uh, neredzīgajiem, un uh, tas bija pie mūsu pirmajā sanāksmē 25. jūlijā, tā kā mēs esam jau sākuši par šo jautājumu apspriesties. Uh, Mēs plānojam to iekļaut arī darba kārtībā mūsu nākamās darba grupas sanāksmē, kas ir plānota 13. septembrī. Paldies jums vēlreiz par šo uzaicinājumu, ļoti rūpīgi klausīšos, un tas arī viss no manas puses. Paldies! Muchísimas gracias a, a usted por su intervención. Ja. Liels paldies par uh, jūsu pienesumu! Un tagad dosim vārdu lūgumu rakstu iesniedzējiem. Jums būs 5 minūtes. Paldies! Paldies komitejai par to, ka uzaicinājāt mūs atkal šeit, lai sniegtu jaunāko informāciju par šo jautājumu. Es gribētu pateikt, ka šeit ir pārstāvēts trīs organizācijas - Eiropas disleksijas asociācija, uh, Rēmons Klaiss, viceprezidents, sēž no manis pa kreisi, tālāk Kris Freims no, pasaules neredzi, no, Eiropas, eh, no eh, Pasaules neredzīgo savienības, un es esmu no Eiropas neredzīgo savienības, kas iesniedz šo petīciju. Mūsu lai, rīcībā ir ļoti īsts laiks, tāpēc es došu vārdu savam kolēģim Krisam, kurš vada kampaņu mūsu vārdā. Paldies! Priekšsēdētāji, godātie lūgumrakstu komitejas deputāti, Eiropas parlamenta deputāti, Eiropas neredzīgo savienība ir ļoti priecīga par jūs, par, par to, ka uzaicinājāt mūs, lai mēs varētu uzzināt, kāds progress ir panākts padomē un komisijā kopš tā laika, kad pagājušā gada oktobrī mēs iesniedzām lūgumrakstu jūs komitejā. Kā mans draugs jau sacīja, uh, Šeit ir pārstāvēt arī Eiropas disleksijas asociācija, un es runāšu abu organizāciju vārdā. Februārī iekšējā tirgus komisārs Mišels Barņiekungs atbildot uz eh, mutisku jautājumu, ko iesniedz šī komiteja, apsolīja lūgt mandātu dalību valstīm, lai vestu sarunas par juridiski saistošu nolīgumu attiecībā uz neredzīgajiem. Viņš apsolīja, ka viņam būs dialogs ar katru dalību valstu par šo jautājumu, un tādējādi gatavojot oficiālo lūgumu padomēji, prasīt šo te sarunu mandātu juridiski saistošu līguma noslēgšanai. Uh, Šobrīd mēs eh, ar nepacietību gaidām informāciju par eh, progresu, kādu komisija ir panākusi attiecībā uz šīm divām saistībām, ko tā uzņēmās. Mēs arī īpaši gribētu uzzināt eh, precīzo formulējumu, par kādu ir panākt vienošanās attiecībā uz šo sarunu mandātu, lai komisija varētu izpildīt savu solījumu parlamentam un lai parlaments varētu uh, redzēt savu vēlmu piepildījumu un lai miljoniem neredzīgo varētu redzēt savu vēlmu piepildījumu, šim mandātam ir uh, jārunā par uh, juridiski saistošu nolīgumu. Priekšsēdētāji, tad, kad es pagājušā gada oktobrī vērsos pie lūguma rakstu komitejas, es uh, biju vienas, es dalījos savā redzējumā par to, kā jūs un jūsu deputāti staigājiet, ejiet pie saviem vēlētājiem, jūs ieejat uh, grāmatnīcā vai kādā publiskā bibliotekā, un uh, pavisam negaidot, jūs redzat, ka 95% no visām grāmatām ir jums liektas. Deviņos mēnešos kopš uh, oktobrī notikušās sanāksmes uh, Trīs ceturdaļas eh, no miljona, tātad 750 tūkstoši jaunu grāmatu ir tikušas publicētas, bet tikai 3750 no šīm grāmatām jebkad kļūs pieejamas neredzīgajiem, lai viņi tās varētu lasīt un priecāties par tām. Uh, Es gribētu jums to atgādināt, jo nākamajā nedēļā Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijā pastāvīgā autortiesību komiteja uzdos um, Eiropas Savienībai un citām dalību valstīm pabeigt juridisko tekstu un vienoties par uh, tā instrumenta dabu, kādā veidā šis teksts tiks īstenots vai ieviests. Tas ir smags darbs. Komisijas un padomas konstruktīvs darbs palīdzēs šai sanāksmē, kas ir gaidām nākamajā nedēļā, nonākt pie tā, lai vai pa ģenerālajā asamblējā, kas gaidām oktobrī, uh, tika izteikts aicinājums 2013. gadā sarīkot diplomātisko konferenci. Šajā diplomātiskajā konferencē tiks pabeigta skaidra un juridiski saistoša līguma izstrāda attiecībā uz neredzīgajiem. Ja neizdosies nākamnedēļ Ženevā gaidāmajā sanāksmē panākt šo rezultātu, tad paies vēl viens gads. Vēl viens gads miljons mums nepieejamu grāmatu tiks nopublicēts tādēļ, ka pagaidām nav nekādu likumu, kas būtu pieejams, kas mums ļautu pārtraukt šo badu pēc grāmatām. Pasaules neredzīgo kopiena ir bijusi ārkārtīgi pacietīga Juridiskais risinājums šim jautājumam ir bijis UNESCO un WIPO darba kārtībā kopš 1982. gada. 85. gadā WIPO un UNESCO pasūtītajā ziņojumā tika izteikts, rekomendācijas izstrādāt juridiski saistošu starptautisko likumu, lai visā pasaulē ļautu publicēt eh, specializētus formātus neredzīgajiem. Uh, Kopš 80. gadu vidus pasaules neredzīgo kopiena ir ievērojami palielinājusies, Be, un tā joprojām turpina pieaugt ar katru dienu lēš, ka šobrīd ir 438 miljoni sieviešu, vīriešu un bērnu ar redzes traucējumiem, kas ir atkarīgi no šā līguma pieņemšanas vaipau priekšsēdētāji un jūs komitejas deputāti, visi Eiropas parlamenta deputāti, arī jūsu vēlētāju vidū ir uh, lasītāji ar uh, redzes traucējumiem. Katru reizi, kad jūs vēršaties pie saviem vēlētājiem, viņu skaits ir šo te neredzīgo vai cilvēku redzes traucējumiem skaits ir pieaudzis. Jums ir ārkārtīgi nozīmīga loma šajā sarunās. Dažādi likuma projekti Vaipal ir iesniegti par šo tematu jau pēdējos trīs gadu laikā, un tagad ir pienācis laiks rīkoties. Nākošajā nedēļā Eiropai būs reāli izdevība izmantot savu ietekmi, lai pabeigtu šo līgumu cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Eiropas neredzīgo savienība un Eiropas disleksijas asociācija strādā un atbalstīs Eiropas institūcijas, lai panāktu šo rezultātu. Paldies! Okay. Muchas gracias. Jūs paldies! Muchas gracias. Jūs paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk, pirms dot vārdu komisijas pārstāvjiem. Es gribēju tikai lūgumu rakstu iesniedzējiem teikt, ka, lūk, mēs esam jūsu nams, mēs esam jūsu pārstāvi, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka tās jūs iesniegtā, iesniegtie lūgumraksti pilnīgi noteikti sastaps atbalstu šeit, un to atbalstīs visi šīs komitejas deputāti. Tas ir tiešām tāds taisnīgs mērķis, uz ko grasamies, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka parlaments jūs atbalstīs um, šai cīņā. Esmu par to pilnīgi pārliecināts. Nu, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu. Jā, prezident. Lielas paldies priekšādātāji. Prie... Liels paldies, ka uzaicināju šeit arī komisijas pārstāvi, lai mēs varētu pastāstīt jums par jaunāko notikušo šai jomā. Tika jau norādīts iepriekšējos izteikumos, komisārs Barņē tiešām izteica skaidru un gaišu apņēmību, izteica solījumu parlamentu priekšā eh, rast mandātu padomē, lai uzsāktu sarunas par starptautisku juridiski saistošu nolīgumu Eh, par eh, redzes traucējumu jautājumu. Pēc tam, kad viņš izteica šo solījumu, lai to pildītu, viņš un viņa dienesti sāka procedūru ieteikumu apstiprināšanai no komisijas. Tā ir formāla procedūra, formāls komisijas lēmums, oficiāls lēmums, ar kuru komisija pa prasa padomēji dot komisijai mandātu sarunu vešanai par šo instrumentu, uh, Tātad šo starptautisko instrumentu, kas pēc savas e, definīcijas ir, e, protams, saistošs instruments, ja pieprasa mandātu. Jo, ja mandāts nav saistošs, tad mums nav vajadzīga šāda veida mandāts. Tātad komisija ir pieprasījusi mandātu, komisijas kolēģi ir apstiprinājusi rekomendācijas padomē, kas ļautu komisijai uzsākt sarunas par šo instrumentu, otram kārtām tālāk, kas ļautu Eiropas Savienībai kļūtu par parakstītājs pusi šam, šim instrumentam, jo, protams, tās nav tikai dalībvalsts, bet arī Eiropas Savienība kā tāda, kam jākļūst par parakstītāju pusi. Nu, un tagad tālāk šīs rekomendācijas ir nodotas tālāk padomē. Kipras prezidentūra jau norādīja, padome ir uzsākusi diskusijas par to, un Un komisijai, protams, ir jāgaida, kamēr padome eh, piešķir šo mandātu. Es tiešām gribētu, kaut komisija pat varētu pieņemt lēmumu, tas būtu daudz ātrāk, bet diemžēl tas nav iespējams. Ir vajadzīgs padomas eh, lēmums, un tepat laikā man jāsaka, un to teikšu, lūk, gan pasaules aklo uh, sabiedrībai, gan disleksijas asociācijas pārstāvjiem, tātad visiem jums klātsošiem, ka tas fakts, ka mums nav formāla mandāta vēl pagaidām, nav mums problemātisks. Mandāts, protams, mums ir vajadzīgs diplomātiskajās konferencēs, un mums, protams, to vajadzētu apstiprināt pēc iespējas ātrāk, jo nevaram doties uz diplomātiskām konferencēm bez šāda mandāta. Bet tāpat laikā mēs jau tīri pastāvīgās komitejas ietvaros, VIPO eh, un eh, tiesību aizsardzības eh, grupās esam aktīvi darbojušies, esam jau virzījuši uz priekšu izstrādātos tekstus, tekstus, kurs, kas pēdējo reizi novembrī tika lasīja apstiprināts, un nākamnedēļ arī paredzēta vēl div, divas tikšanās reizes neformāls sanāksmes, kur tiksimies ar vairākām valstīm, to starp ASV. Pārklāt būs komisijas padoms pārstāv, un mēs mēģinam vienoties par šādu tekstu tā, lai pēc tam, kad mandāts būs saņemts, mēs varētu pēc iespējas ātrāk vienoties. Pēdējā sanāksme bija maijā, tā to, to organizēja komisija Ženēvā, tur bija klāt pasaules aklo apvienības pārstāvi lai piedalītos diskusijās un apspriestu teksta aspektus. Nu, tik tālu var jums pastāstīt, tik tālu esam virzījušies uz priekšu, nākamnedēļ dosimies uz Ženēm tieši ar tādu pašu mērķi, nu, un tad mēs visu laiku turpinam mudināt padomi, apstiprināt mandātu. Tā, lai tas tiktu pieņems pēc iespējas steidzamākā kārtā. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātājs, paldies komisijas pārstāvēji! Nu, tad pāriesim pie komentāriem un jautājumiem no deputātiem. Pirmais runātājs lūdzu, paldies! Paldies! Es vispirms gribētu pateikties jums par to, ka jūs esat atnākuši. Paldies arī par to, ka jūs tik labi prezentējāt skaitļus. Ja es tagad atsaucu atmiņā to, ko jūs teicāt, jūs teicāt, ka ir izdot 750 tūkstoši jaunas grāmatas un tikai 700. Um, un tikai vairāk, nedaudz vairāk kā 300, grāma, 300 eh, grāmatas ir pieejams jums. Uh, Un, ja situācija ir tāda, tad man ir jājautā, kā tad ir ar cilvēktiesībām, kā ir ar brīvo pieeju izglītībai un kā ir ar katra atsevišķa Eiropas Savienības un uh, šīs pasaules iedzīvotāju tiesībām saņemt izglītību. Kas attiecas uz nākamnedēļ gaidāmo tikšanos Ženēvā, es gribētu uzdot padomē jautājumu. Es izsniedzu padomē pieprasījumu attiecībā uz uh, mandātu, un es ļoti labprāt gribētu uzzināt, kādas valstis uh, iestājas pret šo līgumu, ko mēs kā Eiropas parlamenta deputāti tiešām varētu darīt lietas labā, lai beidzot šeit ieviestu lielāku taisnību attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas nespēja tik labi saredzēt kā mēs. Paldies! Nākamais runātājs - Sosov Vāgners. Acceso a la lectura de personas con una piekļuva lasāmam materiālam cilvēkiem, kam ir invaliditāte, protams, ir tiesības, kas jāgarantē. Tās garantētas ANO konvencijā par cilvēktiesībām, ko ratificēs arī Eiropas Savienība un tās dalība valstis. Eiropas parlamenta plenārsēd šogad pat pieņēma rezolūciju, kurā pieprasīja, lai padomu un komisija atbalsta Vaipo līgumu kas attiektos uz cilvēkiem ar redzes traucējumiem un kā arī citiem, kas nevar lasīt drukāt materiālu tā parastajās izpausmēs. Tāpēc eh, apņēmība pilnīgi noteikti pastāv, padomē jāapstiprina mandāts, lai īstenot sarunas par šo līgumu, un tam jānotiek strauji un efektīvi. Tagad gaidot Ženēvas konferenci, jā, jākonstatē, ka mēs neesam saņēmuši skaidru nostāju no, komi, no, no padomas un komisijas. Vai tiešām eh, tiks izteikts aicinājums eh, slēgt eh, līgumu kā saist, saistošu instrumentu, jeb, jeb kādu cita veida uh, instrumentu? Kāda ir Eiropas Savienības nostāja? Kāda tā būs attiecībā uz šo līgumu? Un vai ar to pietiks? lai izpildītu prasības, ko saņemam no šīs ļoti plašās uh, kopienas ar redzes traucējumiem. Aicinām prezidentūru un padomi beidzot pildīt savus solījumus un saskaņot rīkoties. Ņemot vairāk šī problēma, skar miljoniem cilvēku visā pasaulē. Paldies, saka priekšsādātājs, tālāk Haukens kundze, lūdzu. Uh, thank you, uh, eh, Mr. President. Priekšsēdētāji, paldies! Es tikai gribēju paust atbalstu tam, ko teica viens no maniem kolēģiem, un uzsvērt, ka mums ir jāzina arī to, kuras dalībvalsts ir tās, kas bloķē šī jautājuma atrisināšanu. Esmu sarunājusies ar Dānijas valdību tās prezidentūras laikā, un sākumā mums bija sajūta, kas bija diezgan riebīga jo, piemēram, viņi nemaz nezināja, ka viņiem kaut kas jādara lietas labā. Bija šī brīvprātīgā vienošanos un tā tālāk un tā joprojām. Visi šie cilvēktiesība aizsargātāji, visa pasaule, lūk, tur kaut ko dara, darbojas. Jāredz vispirms, kas notiek tālāk ar aktu un tā tālāk. Nu jā, es nesaku, ka ir milzīga atšķirība starp aktu Eh, ka šeit ir kaut kāda veida riski iesaistīti. Un pēc tam pirms pāris dienām tikos ar Dānijas valdību, joprojām vēl bija tās prezidentūra, un kultūras ministra atbalstīja saistošu instrumentu. Un domāju, ka ļoti labi ir viņi, viņus mudināt rīkoties. Jādod valdībām spēriens lai tās beidzot rīkotos, un ka ir vajadzīgi šādi saistoši instrumenti, nevis kaut kādi vecmodīgie brīvprātības paziņojumi un tā tālāk. Viņiem pašiem ir jāspēj skatīties iedzīvotājiem acīs un skaidri, un pateikt, skaidri pateikt, ja viņš to nevēlas darīt, tad lūk, mēs nevēlamies aizsargāt jūs tiesības, tāpēc, ka mums vairāk rūp izdevēju tiesības un tā tālāk, un uh, Un tā, un mums pilnīgi nerūp, ko jūs aklie darāt. Nu, tad viņiem tas skaidru un gaiši jāpasaka, un tāpēc mums ir vajadzīgi konkrēti dalībvalsts nosaukumi. Un Dani, Dānija, eh, ja Dānija nav jūsu atbalstītāja vidū, tad to pasakiet man, es iešu ar viņiem runāt. Paldies Haukens kundzei, tālāk Lichtenbergers kundze. Paldies. Es nevēlētos šeit runāt par saturu, jo, manuprāt, tas ir pašsaprotams. Te ir runa par piekļuvi literatūrai, un tā noteikti ir jādod. Šodien, mm, kad ir tik daudz dažādu jaunu tehnoloģiju, pastāv taču ārkārtīgi daudz dažādu iespēju, tas visiem ir skaidrs. Tas, ka tas viss tiek bloķēts, un eh, šie bloķētāji ir eh, cilvēki, kas eh, vēlas tirgoties ar šīm um, neredzīgo cilvēku sabiedrībām, kas cenšas strīdēties par katru grāmatu, manuprāt, tas ir cīnisms, ko vispār nevar saprast. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs saistošs līgums. Nedrīkstētu būt tā, ka mēs pieļausim brīvprātīgas vienošanās. Tas nav mētiecīgi un nekādā gadījumā mēs nenodrošināsim piekļuvi, kas darbotos pāri robežām. Es esmu ļoti priecīga, ka komisija beidzot ir piekritusi iet pa šo ceļu, jo nebija vienkārši pārliecināt komisiju par to, ka um, nevajag turpināt vienkārši sūtīt cilvēkus, kas ved sarunas. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga skaidrība par laika grafiku, kad un kas tiks darīts, un pēc tam mums beigās vajadzētu vērsties arī pie padomes, lai beidzot šī slepenība tiek pārtraukta. Ir jāatcerās, ka pagātnē mēs esam centušies aizstāvēt dažādas pozīcijas ar dažādiem līdzekļiem, un šķiet, ka uh, um, gadiem ilgi nav nodrošināts vajadzīgais mandāts. Man ir šāds jautājum, jautājums komisijai. Kad tieši pēc parlamenta debutēm šī vēlme ir nokļusi padomē attiecībā uz šo mandātu? Un otrs jautājums ir padomē. Kad padomē ir risinājusi šo jautājumu un, ja tas ir noticis, tad e, kādi ir šie sarunu rezultāti. Un galu galā mums vajadzētu nosaukt vārdos tos, kas vēršas pret šādiem līgumiem, un vajadzētu tos arī uh, nokaunināt. Es gribētu zināt, kas īsti ir noticis, jo pašlaik e, te, diemžēl, skaidrības nav. Nedrīkstētu būt tā, ka mm, mēs. Uh, esam vienaldzīgi pret to, vai neredzīgie saņem literatūru vai nē. Ne nu, tiek vienkārši nosūtīti kaut kādi sarunu vedēji, un ja arī nākamos 50 gadus nekas netiks atrasināts, tad mums tas vairs neinteresē. Nu, nedrīkstētu būt tā, ka padome visu to tur slepenībā. Tad, ja padome tā turpinās rīkoties, tad īsnībā mums vairs nekādu cerību par padomu nebūs. Paldies, Liktenbergers kundzei, un visbeidzot, Vikstrams kundze. Nē, jūs nevēlaties izteikties labi. Nu, tad tādā gadījumā došu vēl vārdu Bostināro kungam. And, uh, yeah, now it's, it's functioning. I just asked the floor. Es gribēju lūgt vārdu tikai, lai es pievienotu savu balsu visiem tiem, kas izteicās. Protams, ka priecājos, ka komisija sniedz šādu informāciju Ir labi, ka komisija virzās uz priekšu un virzās pareizajā virzienā. Tā dara savu darbu diezgan strauji. Bet mana vēsts vispirms Kipras prezidentūrai un tālāk padomē ir tāda, lūk, es zinu, ko Kipras prezidents un prezidentūra pati par sevi nevar atteikties no idejas par uh, šādu cīņu. Tas jau nav Nav tik dramatiski kā cīnīties ar SVF vai cīnīties par kohēzijas pakotni. Nē, šis nav tāds drāmas piesātināts jautājums. Tas nav lauksaimniecības politika. Nē, šo var ļoti viegli panākt, un tāpēc es ierosinātu, lai mūsu priekšādātāja Macaunī kundze nosūta vēstuli. Jo es zinu, ka parlamenta priekšsādātājs katru reizi pievienojas padomas sanāksmēs, un mēs vēlētos, lai parlamenta priekšsādātājs pavisam oficiāli šādu prasību nodotu padomē. Skaidru un gaiši šo vēsti paziņotu padomē, lai tā beidzot izbeigtu šo vilcināšanos un atrisinātu problēmu, kas ir vesela traģēdija vairāk kā 500 miljoniem cilvēku ņemot vērā, ka intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesības uh, ir viens jautājums, bet 500 miljoniem cilvēku ir jāspēj saņemt grāmatas, nu un tā, un, un nedrīkst to ignorēt. Un tāpēc lūkšu Kripas prezentūru tāpat arī darīt visu, kas tās spēkos, izmantot šo labo gribu un ietekmēt padomi. To pašu gribu lūgt darīt arī parlamenta priekšādātājiem nododot lūk no parlamenta puses prasību iekļaut šo jautājumu, steidzamības jautājumu sarakstā un ceru, ka varam to izdarīt ļoti ātri. Un Eiropas Savienībai taču būtu labi kļūt par čempionu kaut kā, kaut kā tāda aizsargāšanā, kas ir salīdzinoši ļoti viegli sasniedzams. Paldies, saka priekšādātājs. Pirms došu vārdu lūgumu rakstiesniedzējiem Gribu teikt, ka tika uzdoti skaidri un gaiši jautājumi komisijai un padomē attiecībā uz prasību rīkoties. Un tāpēc došu vārdu lūk vispirms padoms pārstāvjiem, tad komisijai, lai viņu uz jautājumiem atbildētu. Padoms pārstāv. Tika uzdots jautājums par to, kad, man, kad šis mandāts uh, tiks skatīts padoms darba kārtībā. Varbūt varam dot vārdu vispirms komisijas pārstāvjiem, pēc tam es izteikšos. Labi, tā varam darīt. Paldies! Tas temps, kādā komisija strādā, nu, lūk, kā teica, februārī Barņēkungs izteica solījumu, īs pēc tam mēs jau tikāmies, viņš pieprasīja dienestiem izstrādāt mandātu, to mēs arī izdarījām apspriedāmies ar juridisko dienestu un tā tālāk, tāpat arī bija citas konsultācijas. Un starp dienestu konsultāciju laikā mēs eh, varējām vēl tālāk uzlabot šo tekstu. Teksts tika pieņemts komisijā tajā brīdī, kad bija sagatavot visu tulkojumu, tas bija 8. jūnijā. Un tūlīt pat, tūlīt pat, tātad trīs mēneši juridiski tekstu pieņemšanai ir diezgan īss laiks, ja zinat, kādā, kā darbojas parasti iestādes. Nu, lūk, dokuments tika nosādīts, nosūtīts padomēji, un es gribu uzstāst to, ka mums ir vajadzīgs nacionālais mandāts diplomātskai konferencē, bet mēs, ja, konferencē, bet mēs jau rīkojamies. Bet, nu, bez šāda mandāta nākamnedēļ Ženēvā mēs nevaram iekļauties sarunās, iesaistīties sarātās, jo ir vajadzīgs oficiāls mandāts no padomas. Ir vajadzīgs atbalsts, vajadzīgs atbalsts, mums ir vajadzīgs lūk oficiāls mandāts. Tā, lai mēs varētu aktīvi nākamnedēļ darboties um, Ženēvā Bet līdz šim mums tas nebija vajadzīgs. Mēs novembrī pagājušajā gadā jau ļoti aktīvi darbojāmies, un arī, lūk, šajā darbā starp sesijām mēs jau esam daudz ko darījuši, bet jā, nākamnedēļ mums mandāts būs vajadzīgs. Paldies, saka priekšsādātājs. Nu tad padoms pārstāvē vārds. Paldies. Can see here there is a very basic question. Nu jā, tik uzdot lūk šis pamat jautājums par to, kuras valsts tad ir pret, bet tas nav saistīts, šis jautājums ar to nav saistīts nekādā veidā. Padomē, mēs esam līdzlēmēji kopā ar parlamentu. Un mēs reiķinamies ar jūsu atbalstu, nevis ar kaut kādu kaunināšanu. Tāpat laikā var jums pastāstīt, kas iepriekš noticis šajā kontekstā. Jo iepriekš bija tā ļoti daudzas dalība valstis izteica iebildumus, ja pret saistošu instrumentu. Un, lai panāktu šādu līmeņu saistošu instrumentu, ir vajadzīgs uh, ilgs laiks. Un līdz ar to, vai nu jums tas patīk vai nē, man arī nepatīk, ka tas prasa tik ilgu laiku, un es pilnībā piekrītu jūsu nostājai tam, ka ir vajadzīgs e, lēmums, saprot jūsu bažas, un saprotu, ka jūs gribat zināt, kas ko bloķē. Bet tas pilnīgi neko nepalīdzēs. Tikko saņemam tekstu par mandātu 8. jūnijā, prezidentūra, nu, šobrīd mūsu prezidentūra darbojas 11 dienas, un jūri komitejā tikšanās bija 4. un 3. jūnijā arī, jūlijā arī tikāmies un paziņojām to par prioritāti un 5. jūlijā mēs apspriedām jau šo jautājumu, šo dokumentu. Tas jau bija darba grupu, uz darba grupu galdiem, un bija pirmā viedokļa apmaiņa ar visām dalībvalstīm. Un lielākā daļa dalību valstu izteica iebildes, vēlējās atgriezties pie savām valdībām, apspriest apspriesties ar viņiem par šo jautājumu, jo tas ir svarīgs jautājums. Un viņiem ir vajadzīgs skaidrs mandāts, lai zinātu, kas ko kā darīs turpmākajā darba grupā. Un īpaši tika minēts tas, ka šis jautājums tiks apspriests septembrī, 13. septembrī, mūsu nākamajā darba grupā. There was um, also Yes, it was... Vēl tika vaicāts arī par to, kas noraida šo, šo jautājumu un, par, un tika uzdot jautājumu par procesu. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai virzītu jautājumu uz priekšu. Arī mēs to uzskatām par prioritāti un centīsimies darīt visu, lai gūtu panākumus mūsu sešu mēnešu prezidentūras laikā. var jums apliecināt, ka pati personīgi darīšu visu, ko varēšu kā šīs darba grupas vadītāji, lai gūtu rezultāts. Būšu klāt nākamnedēļ arī uh, eh, CCR diskusijās, un tas tiešām liecina par to, ka vēlamies liet gaismu šo jautājumu, uztveram to ļoti nopietni. Jebkurā gadījumā ir arī citi veidi, kā sazināties ar dalību valstīm, kas joprojām skeptiski izturās par šo jautājumu, bet, kā jau teicu, neviena dalībvalsts nepauda skepsi pret to, ka vajadzētu šo uh, saistošo eh, instrumentu šajā darba grupā. Iepriekš gan vienmēr ir bijuši kaut kādi iebildumi pret to faktu, ka viņi, nevēl, eh, ka viņi vēlas saistošu instrumentu. Šobrīd viņi vienkārši izteica iebildi, lai atgrieztos pie savām dalību valstīm un saņemtu mandātus eh, tālāk, lai turpinātu sarūdus par šo saistošu importu. Tātad situācija ir pavirzījusies priekš, tā ir nedaudz citādāka. Un jāsaka, vairāk neko jums arī nevar pastāstīt. Nu, var tikai jums solīt tiešām, ka tīri personīgi darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai jautājumi virzītu uz priekšu. Paldies! Haukins kundze vēlas izteikties vēl, eh, vēlreiz. Eh, došu pavisam īsi viņai vārdu. Jā, var izteikties īsi. Es zinu, ka pie koplēmuma procedūras neesam nošā, bet jūs teicāt, lūk, padoma kā līdzlēmējs, nu, un jūs teicāt, ka, lūk, nevajag tāpēc kaut kādu rādīšanu ar pirkstiem, bet es jums varu teikt, ka šeit parlamentā gan mums ir pārskatāmība, un ja jūs strādājat ar mums, tad jūs parakstieties arī uz pārskatāmību. Mēs šobrīd nesam, varbūt padomu nav īpaši priecīgi par to šobrīd, bet tāds lēmums tika pieņems. Tā ir daļa no demokrātijas. Tas tika paredzēts Lisabonas līgumā, jo pārskatāmība ir vajadzīga. Nu, pasakiet lūdzu saviem kolēģiem, saviem, savai lieliskai padomē, to, ka mēs vēlamies pārskatāmību, un mēs arī visi ļoti labi zinām dalībvalstīs, ka tas, protams, nav ļoti ērti. Tas ir grūts process, nenoliedzami. Bet, nu, lūk, tas ir vienīgais veids, kā izdarīt kaut kādu veidu spiedienu uz padomu. Jā, paldies par šiem komentāriem. Jā, jā, dod jums vārdu. Es atvainojos, tā ir pirmā reize, kad esmu šeit ar jums sanāksmē, tāpēc pati jau sāku runāt. Un atvainojiet mani, ja izturējos nekorekti, pirms man priekšsēdētājs deva vārdu, sāku pati jau runāt. Bet atbildot uz teikto, nu, jā, jūs nesat līdzlēmē šajā kontekstā, bet ņemot vērā, ka pastāv Lisabonas līgums, uh, un tāpēc, ka es ļoti labi saprotu jūsu nostāju, mēs gal galā veidojam tiesību aktus pilsoņiem, un arī jūs esat atbildīgi par pilsoņiem, tāpēc ārkārtīgi svarīgi, lai jūs esat detalizēti informēti par visu, kas notiek arī pie mums. Un tieši šajā garā es arī esmu ieradusies šeit, lai jums pastāstītu. Tas ir startautisks instruments, un parlamentam pēc būtības nav balsošanas pilnvaru šajā kontekstā, bet mēs vēlamies jums visu izskaidrot, kas notiek šajā kontekstā, vēlamies ar jums tikties un ceru, ka kopīgiem spēkiem turpināsim sadarbību, lai nonāktu arī pie oficiāliem rezultātiem. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Nu, tagad došu vārdu lūgumrakstiesniedzējiem. Paldies! Izteikšos, cerams, pavisam īsi, bet diskusijas, ko dzirdējām šeit, un arī skaidrojums, ko saņēmām no padoms un komisijas, kas, mūsuprāt, bija ļoti interesanti, rada eh, nu, trīs, tālāk trīs tādus komentārus, par kuriem gribētu lūgt precizējumu. Tikai pirms neilga brīža, gan nepilna gada, kad Eiropas Savienības saruna vedēja ierosināja šo instrumentu paši BIPO ietvaros, un viņi teica, ka, lūk, šim instrumentam vajadzētu būt nesaistošam. Nu, tagad tā jau ir vēsture, jā, situācija ir pavirzīsies uz priekšu, bet, nu, tāds ir tas konteksts, kas rada mūsos bažas. Respektīvi, mēs vēlētos, lai būtu tikpat skaidra demonstrācija no Eiropas Savienības puses, ka viņi vēlas saistošu instrumentu. To izteica komisārs Barņē un zinām, ka parlaments to atbalsta. Uh, Jā, tas ir tiešām uzmundrinoši. Un šķiet, ka pēc tā, ko teica padomas pārstāve, arī, arī padomas šķiet varētu šādu līniju atbalstīt. Barņēkungs teica, lūk, saistošs līgums. Bet tad mēs dzirdam uh, tādus vārdus, kā lūk, juridiskais instruments šajā, tiek lietots vārds juridiskais instruments, nevis saistošs līgums. Vai tas ir tas pats, vai tas nozīmē tas pats, vai nozīmē šis juridiskais instruments nozīmē saistošu līgumu, vēlamies par to apliecinājumu, ņemot vērā konkrēto kontekstu, un ja tas tiešām nozīmē to pašu, mēs būtu vienkārši ārkārtīgi priecīgi, ja formulējums tā arī tiktu pateikts, ja tiktu teikts, lūk, šie vārdi, saistošs līgums ņemot vērā, ka komisija teica, ka meklēs mandātu tieši saistošam līgumam. Un ja tas ir tas, kas tiek plānots, tad būtu lieliski, ja tādus vārdus arī varētu lietot. Tāpēc varētu domāt arī padomēji, būtu vieglāka dzīve, jo vi, vai jūs varētu tad apliecināt man, ka jūs spriežat par saistošu līgumu. Tas, tas pirmais. Otram kārtām par mandātu runājot diplomātskiem konferencēm. Komisija teica, ka viņiem eh, vajadzīgs šis mandāts tieši diplomātskajās kon, kon, konferencēs, un cits, citos gadījumos tas nav vajadzīgs. Es to saprotu. Bet, ja turpmākajās sarunu nedēļās vai po konferencē katrs virzīs uz priekšu diplomātiskas konferences sasaukšanas nepieciešamību 2013. gadā, un ja komisija šādu mandātu oficiāli vēl nebūs saņēmusi saistošu līgumu sarunu vešanai, tad vai nav tā, ka komisija ir nu, nav tādā pozīcijā, ka viņi varētu piekrist eh, Vaipā un īstenot sarunas. Jā, veid, lūk, sasaukt diplomātiska konference, jo komisija, kā saprotu, nākamās divas nedēļas šo mandātu vēl neseņems. Un visbeidzot, gribētu arī precizējums par to, ko Barņēkungs teica. Viņš teica, ka viņš runās ar katru dalībvalsti par šiem jautājumiem individuāli, ņemot vērā, ka tas eh, laiks ir bijis ļoti strauši un tā tālāk. Vai viņš to vēl grasās darīt tātad pēc šīs nākamās vēpo sanāksmes? Paldies! Gracias. Paldies! Tagad man būtu šāds ieteikums, tas ir diezgan vienkārši. Lūguma raksta iesniedzēja jau redzēja, ka mūsu komitejā valda vienprātība. Mēs vēlamies gan no padomas, gan no komisijas prasīt, lai tiktu vestas sarunas par saistošu līgumu pēc eh, iespējas ātrāk. Domāju, ka dzirdējām arī visnotaļ eh, cerīgas piezīmes gan no komisijas, gan arī no prezidentūras puses. Prezidentūra ir skaidri paudusi, ka tā būs uh, viņas prioritāte. Un tieši tāpēc, saskaņā ar Bostināru kunga priekšlikumu, mana rekomendācija būtu nosūtīt vēstuli Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem, prezidentūrai un komisijai. Paužot, ka šī komiteja pieprasa un lūdz lai bez liekas vilcināšanās tiktu vestas sarunas par saistošu līgumu. Šajā līgumā vajadzētu garantēt eh, Eiropas Savienības pamatprincipu ievērošanu. Attiecībā uz cilvēkiem, kuriem ir uh, invaliditāte, redzes invaliditāte un tā tālāk. Tā, lai šie cilvēki varētu pilnībā baudīt uh, kultūras eh, darbus, eh, plašsaziņas līdzekļus un tā tālāk. Šī vēstule būtu jāadresē visām trim institūcijām - padomēji, komisijai un parlamentam. Vai jūs atbalstat šādu manu priekšlikumu? Jā? Ja? Lūgumrakstiesniedzējs vēl gribēja ko teikt. Paldies! Mēs patiešām priecājamies par atbalstu, ko jūtam šajā komitejā un no deputātu puses. Mums eh, vēl ar vienu interesē, kāda ir atbilde šiem trim jautājumiem, kurus es uzdevu. Ir jāatcerās, ka sarunas Ženēvā sāksies jau nākam nedēļ par šiem jautājumiem līdz ar to uh, rakstiskā veidā diez vai mēs pagūsim saņemt šādu atbildi. Nu, es nezinu, varbūt varētu atbildēt uh, tagad mutiski, nu, ja cilvēku būs pietiekami pacietīgi un uzklausīs. Komisijas pārstāvi, vai jūs varētu atbildēt? Paldies, priekšsēdētāji, varu pavisam žīgli atbildēt. Ja ir runa par valodu, tad es domāju, ka ir pietiekami skaidrs, ka mēs lūdzam mandātu. Tas ir um, daļa no uh, institūcija juridiskās sistēmas. Komisija ir vajadzīgs mandāts, lai vestu sarunas par uh, Uh, līgumu. Komisija noteikti nesaskarsies ar grūtībām, ja runa par šo saistošo līgumu. Ja jūs šeit runājat par startautisku vienošanos, startautisku līgumu, tad šeit ir runa par rekomendāciju padomē, tad, tad ir pilnīgi skaidrs, par ko mēs šeit runājam. Es domāju, ka šeit jums nevajadzētu uztraukties. Šī atbilde ir pilnīgi skaidra. Any event, the decision to call for a diplomatic conference, as you know well, is... Par to, kas notika Ženēvā, tad ir noteikti skaidrs, ka tas viss ir ģenerālās asamblējas ziņā. Ja viss būs kārtībā, mm, ja būs eh, progress, uz kādu jūs cerat, tad uh, pastāvīgā komiteja, autortiesību komiteja dos eh, rekomendāciju un pēc tam uh, ģenerāla asamblē pieņems lēmumu. Nu, paskatīsimies, kas notiks Ženēvā. Mēs darīsim visu iespējamo, lai šī rekomendācija ģenerālajā asamblē tiktu sniegta. Līdz oktobrim varētu to visu nokārtot oficiāli. Nu, šeit nav runa par to, ka komisija izsakās savā vārdā. Komisija ir jāizsakās Eiras, Eiropas Savienības un dalību valstu vārdā, un komisijai nav pilnvaru uzspies dalību valstīm kaut ko darīt. Tas viss ir dalību valstu ziņā. Attiecībā uz eh, komisāra Barņēja apņemšanos. Domāju, ka Barņēkungs šo jautājumu jau ir eh, pieminējis vairākas reizes. Es domāju, ka varbūt eh, būtu labi, ja jūs nelūgtu komisāram doties uz katru no dalībvalstīm, tas noteikti nav saskaņojums ar viņa darba kārtību. Jebkurā gadījumā esmu pārliecināta, ka viņš labprāt um, runās ar tām dalībvalstīm, kuras ir izteikušas īpašu nevēlēšanos sadarboties. Es domāju, ka tas būtu prātīgākais ceļš. Vēlreiz atkārtošu priekšlikumu, ko tikko minēju. Man šķiet, ka komitejā ir jūtama vienprātība, ja nav nekādu iebildumu pret šo manu priekšlikumu, tad eh, mēs varam šo jautājumu slēgt. Mēs varam pateikties lūgumrakstu iesniedzējiem, kas apmeklēja šo sanāksmi. Un kas ļāva mums runāt par tik svarīgu jautājumu. Jūs varat būt pārliecināti par to, ka mēs eh, jūs vienprātīgi atbalstīsim. Cerams, ka drīz arī risinājums tiks panākts, tiks noslēgts saistošs līgums, un uh, šī līguma noslēgšana drīz uh, arī tiks panākta. Līdz ar to šis jautājums ir slēgts. Thank you.